certain uh, groups at Extraneum. Uh, good afternoon, everybody. If I could have... Um... Labdien visiem! Vai varētu palūgt jūsu uzmanību? Žankungs, vai jūs arī varētu pievērst uzmanības valdos sākt? Tātad, labdien visiem! Laipni lūgti pirmajā no trim sesijām mūsu iekšējā tirgus patērētājas aizsardzības komitejā. Tātad šo pēcpusdienu viena sesija un rīt divas. Tāpat rītdien ir paredzēta arī balsošana par vairākiem eh, svarīgiem priekšlikumiem rītdien 9.45. Pārslēgšos eh, uz citu mikrofonu, tad mans attēls internetā daudz labāks. Tā kā kādas šīs izmaiņas neredz, bet nu, rītdien tātad balsojam 9.45. Un rītdienas pēcpusdien, trijos līdz piecos pēcpusdienā, mums ir svarīga uzklausīšana par komisijas priekšlikumu attiecībā uz regulu vai direktīvu. Tātad par tīkla un digitālas drošības iniciatīvu. Tātad cilvēki, kas skatās mūsu internetā, Jāsaka, šeit ir lietaini pēcpusdiena, bet, nu, cerams, e, vismaz vēlāk saulītē mūsu darbi nonāks. Nu, mums par laimi ir loks, pa kuru es varu redzēt, kas notiek ārā, ne tā kā citās komiteju zālēs. Tā, vispirms par oficiālajām lietām. Kā jūs saprotat, mūsu sanāksme ir aida internetā, tiešraidē esam izsūtījuši deputātiem ziņojumu par ļoti noderīgu delegāciju uz Lietuvu, apspriedām ar nākošo Lietuvas prezidentūru, darba programmu, tagad tas ir angļu, vācu, franču, itāļu un spāņu valodās pieejams šis ziņojums. Tas ir mūsu mājaslapā, tāpat arī ir protokols no 7. māja sanāksmes pieejams. Un tad aicinu iepazīties ar to, un ja nevienam nav nekāda iebildumi, tad, lai pēc sanāksmes noslēguma tas tiks uzskatīts par apstiprinātu. Tagad par tādu publisku aktualizētu informāciju par sarunām, kas mums notiek ar īrijas prezidentūru, to jau mēs sākām pirms Ziemassvētkiem. Tātad kāds ir progress mūsu trialogu sarunās? Tātad, kas mums referenti, Mēs viņus aicinām informēt par vairākiem priekšlikumiem. Vanju, Tarabēls kungs un Žvēn kungs. Es ziņošu par savu pašu ziņojumu un tāpat Roitovs kundz ziņojumu. Varbūt īs, īs pārskats no kolēģiem par to, kāda ir situācija un sākšu ar Vanjo kundzi kurai, cik es saprotu, ir labas ziņas par eh, kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, lūdzu. Oui, monsieur le président, merci. Euh. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka jā, varam teikt, ka ir labas ziņas. Pēdējā trialoga beigās, tik tiešām tā arī bija. Pagājušo trešdien bija pēdējais trialogs. Padome, komisija, parlaments. Paldies visiem, kas piedalījās. Tas mm, Mēs, manuprāt, pa panācām Eiropas līmeņu vīziju nākamajām paudzēm, spējām to īstenot un visi tiešām centās. Un par dažiem neatrisinātajiem jautājumiem, par profesionālajiem kartītēm mēs vienojāmies par saprātīgiem termiņiem. Tā kā, ja ir nepieciešama papildus informācija, to, to, protams, ņem vērā, ņem vērā arī uh, attiecīgās profesijas pirms eh, Eiropas profesionālo kartīti oficiāli laist apgrozībā. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi Eiropas pilsoņiem, it īpaši jauniešiem, kuriem nepieciešams strādāt citās valstīs par daļai pieeju. Da, dalību valsts var liekt daļai pieeju vispārēji interešu dēļ, tas ir saistīts ar, tas neatiecās uz profesionāļiem, kuriem ir šī profesionālā kartīte ir vienas, viena gada profesionālās pieredzes prasība pēdējo desmit gadu laikā, nevis divas kā sākotnēji. Dalību valsts nevar no, noraidīt bakalaura grādu turētājus, kā tas sākotnēji bija paredzēts, ja ir prasīts maģistrs. Uh, Kas attiecas uz obligāto apmācību, dalībvalstīm jānodrošina, ka visi profesionāļi, uz kuriem attiecās šī, šī tiesība akti, viņiem ir pieejama arī profesionālā tālāk izglītība. Tā, tiem, kam nav šāda tālāk izglītība atsevišķi paredzam, tad ārstiem 5 gadu minimālā 5500 stundas uz atsevišķā dalībvalstīs var būt arī vairāk pēdējā tehniskā sanāksme būs parīt attiecībā uz medicīniskajām specialitātēm dažām. Būs četru gadu minimālais eh, papildus apmācību termiņš, medmāsām nav problēmas vairs tekstā, jo IMCO un komisija un padome ir vienojušies par vienotu nostāju. Tur tiešām bija liela cīņa, par to mēs panācām sekmīgu iznākumu. Tā tad mēs eh, prasījām arī aktualizētu prasmu apgūvu. Tāpat arī tas attiecams uz vecmātēm. Tāpat arī atsauc uz farmakoloģiju un iespēju strādāt neatkarīgi. Panācām arī minimālo 4600 stundu garuma apmācību papildus trim gadiem, trīs gadu kursam. Par ķīmiķiem mēs tad paties, panācām arī apmācību periodu attiecināšanu uz iekšējo apmācību, tad ņemot vērā deleģēto aktu īstenošanu. Dalību valstīm ir iespējama arī tā saucamā opt-out, ja brīvprātīgā izstāšanās. Tas var attiecināt, tikt attiecināts arī uz profesijām, kur ir automātiskā atzīšana valodu testi. Valodu testiem jābūt saistītiem ar vienas uzņēmošās dalību valsts valodu prasībām un tam jābūt saistītām arī ar situāciju uz vietas, kur vēlas strādāt eh, cilvēks. Prakses, tās ir, eh, tiek automātiski atzīts, ja ir veikts citā dalību valstī, arī tad, ja trešā valstī tiek veikts, to var atzīt. Saturs jau ir iepriekš jāapstiprina ziņošanas mehānismiem Tad eh, profesijas, kas saistīts ar darbu ar bērniem. Tad, tad mēs panācām to, ka profesionāļi, uz kuriem attiecās automātiska atzīmēšana, atzīšana var aktualizēt savas prasmes. Direktīvā noteica, ka šīm izmaiņām ne, nav ietekme uz leģislatīviem aktiem un ar to nevar apturēt pat neliela apmēra izmaiņas likumdošanā. It īpaši attiecinot uz jaunām normām un jaunām prasmēm, kas attiecināms uz medmāsām, es domāju, ka mēs panācām labu rezultātu, mēs pat necerējām, uh, ka tad būs tik labi, tas ļoti apmierinoši saskaņā ar to pilnvarojumu, ko jūs man piešķīrāt. Ja vien nevēlas izteikties kāds no ēnu referentiem, tad vēlos pateikties visiem par līdzdalību. Mēs visi strādājam kopā, lai panāktu šos mērķus. Un tiešām vēlos pateikties arī īrijas prezidentūras pārstāvjiem, jo viņa loma bija ļoti svarīga šajā procesā un cerams, ka 8. un 9. jūlijā, ar, pēc tam arī plenāru sēdē, kad balsosim, cerams, būs um, pozitīvs iznākums. Jā, paldies, saka priekšsarētājs, par jūsu vadošo lomu, vai kādam no klātesošiem deputātiem ir jautājumi. Oficiālā procedūra ir tāda, ka mēs gaidīsim oficiālo vēstuli no Irijas prezidentūras ar apstiprinājumu, ka padomu pieņem šo tekstu. Cerams, ka tas eh, tiks saņemts līdz mūsu nākamajai sanāksmē nākamā nedēļā, un tas ļaus iekļaut eh, šo jautājumu darba kārtībā komitejai Un, kad būs pieejams teksts visās valodās, mēs ceram uz septembra plenāru sēdi to iekļaut darba kārtībā oficiāli apstiprināšanai un vērts atzīmēt. 2009. gadā sākās darbs šajā komitē pie šī jautājuma, izveidojot tādu pārdomu grupu, sagatavojām politikas ziņojumu, rīkojām uzklausīšanu, bijām labi sagatavojušies. Un tas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi padarīt šo tēmu daudz pieejamāku. Un paldies Benedetam visiem, kas strādā pie šī jautājuma. Ejam tālāk. Divi jautājumi man pašam, kas būtu stāstāms. Varu informēt, ka esam panākuši vienošanos par direktīvu par transporta līdzekļiem uz ūdens Tur bija nepieciešams zināms laiks par īstenošanas aktiem un deleģētiem aktiem šo jautājumu atrisināt. Tas tagad būs balsošana. Mums esam arī saņēmuši vēstuli, kas apstiprina padomus pieņemto tekstu. Paldies par jūsu pacietību. Tur gan iz vairāk pagadi bija, kamēr tas viss nonāca tālu Roitovs kundzes ziņojums par jauno likumdošanas ietvaru. Kā jūs zināt, tas ir sarežģīts dosie. Viņa pati vēlējās būt šeit, bet, diemžēl, to nevarēja izdarīt. Tādēļ, ja lūdzu mani pavisam īsi painformēt jūs. Ja jūs atceraties, kolēģi, šeit ir dažas jaunās pieejas direktīvas, kurās ir jāīsteno Lisabons līguma ieviestās izmaiņas. Un Tur bija vairāk jautājumu, kas saistījās ar detalizētu īstenošanu. Tur bija runa par astoņām direktīvām, visas par ļoti specifiskiem tematiem, piemēram, liftiem un mērierīcēm un citām lietām. Beidzot esam spējuši vienoties ar padomu par visiem šiem jautājumiem, un tas tad būs saskaņots ar 2008. gada likumdošanas paketi par precēm, jo, protams, šī īpaši jautājums par liftiem, tur ir daudz apsvērumu, kas saistīti ar veselības jautājumiem. Vēl neesam vienojušies par īstenošanas procedūru, kāda būs komitejas loma šai visā, un tāpat arī to, ka nepieciešams nodrošināt Eiropas parlamenta ekspertu pieeju darba sanāksmēs, kas izskatīs visus šos likumdošanas aktu elementus. Kā jūs zinat, tas ir viens no jautājumiem, kas mums liekas ļoti svarīgs - uzraudzīt to, lai likumdošanas akti tik īstenot. Roitovs kundze eh, gatava ieteikt jums apstiprināšanai Mēs arī saņemam vēstuli no īrijas prezidentūras, kas apstiprina, vai kādam ir kādi jautājumi. Nē, pieņemam to zināšanai. Ejam tālāk. Vēl divas direktīvas, par kurām notiek aktīvas sarunas, un vēl paredzētas divas sanāksmes vēl šomēnes. Sākšu ar Marku Tarabelu, informāciju par publisko iepirkumu un uh, Filips Ženēv par koncesijām. Lūkšu izteikties pietiekami īsi. Marka, lūdzu. Merci, monsieur le président. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Kā jau tikko sacījāt, ir divi trialogi vēl paredzēti 25. jūnijā par publisko iepirkumu starp 2 līdz 5 un 25. jūnijā līdz pat 11. vakarā, un tad kopējais Uh, trialogs par abiem. 21. būs apvienotājs trialogs par publisko iepirkumu koncesijām. Iepriekšējais trialogs bija Strasbūrā 4. 13. jūnijā, kopējais trialogs. Filips Žuvens un es, kā referenti, bija pārstāvēti. Mēs skatījām abas direktīvas, publisko iepirkumu un par koncesijām. Tātad izskatījām četras galvenās temats - publiskās korporācijas, apakšuzņēmēji, kontrakta līgumi un 15. pāns par vispāriem principiem, par publisku sadarbību. Tiešām varam redzēt, ka padome ir virzījusies daudz tuvāk parlamenta nostājai, mēģinot panākt kompromisu. Tātad. Tā tā, par pasākumiem, kas nepieciešami, lai aprēķinātu 80%, to varat pieņemt kā kompromisu. Tātad tur ir vairāk pasākumi, kas ir jāņem vērā, jo nevienmēr ir iespējams aktivitātes e, precīzi pārēķināt, ko tas izsaka procentuālā izteiksmē. Un tāpat ir Ir nepieciešams arī eh, pareizās uh, mērvienību izmantošana, lai aprēķinātu šos procentus. Mums jau ir bijušas diskusijas par šiem jautājumiem, mēs it kā panācām vienošanos un attiecībā uz 4. punktu un 4. A horizontālo sadarbību, tur mēs esam samērā apmierināti ar panākto progresu, izmetām eh, šo apzīmētāju ģenuīni, paties, tas ir labs panākums, un tālāk formulējums par to, ka kopīgi tiek veikt publiski eh, pakalpojumi, tas atbilst tiesas precedentiem un parlamentu nostājai, jo savādāk varētu rastos problēmas eh, horizontālai sadarbībai starp iestādēm. Uh, Otrais punkts par apakšuzņēmējiem. Tur mēs eh, pozitīvi vērtējam padomus panākto kompromisu. 71. un 41. pāns. Tātad, tātad 41. koncesija direktīvā un 71. publisko iepirkumu direktīvā. Tas arī atspoguļojās mūsu balsojumā. IMCO komitejā 18. decembrī un 24. janvārī Un tiešām prieks, ka pirmajā punktā atsauc uz 15.2 joprojām eh, pastāv, bet ir vairāk strīdīgi jautājumi, kas nav atrisināti ar atšķirīgiem viedokļiem. Nezinu, vai to varēs atrisināt. Piektais punkts, piemēram, izskatās, ka acīm redzam, ka šis formulējums ļoti sarežģīts un tas tāds vispārējs. Uh, princips. Padome cenšas no jauna pārakstīt visu punktu, kas kļūstot vēl sarežģītākam. Mums varbūt pašiem jāierosina kompromiss. Padome mēģina mazināt pienākumus attiecībā uz eh, ekonomisko operatoru sniedzamajā informāciju, bet no otras puses tiek ieviest daudz konkrētāki nosacījumi. Līdz ar to kompromisa tekstā tiek prasīts kā informācija, kas eh, sniedzama operatoriem, attiec ne tikai uz apakšuzņēmējiem. Parlaments prasa nu, šādu informāciju par visu apakšuzņēmēju ķēdi. Tiek skatīts konkrētās situācijas. Jo tad, ja mēs pieņemam padomas versiju, mums nebūs skaidrs, kā mēs to varēsim īstenot. Mums labāk uh, tomēr vēlētos redzēt kaut ko pilnīgi skaidru. Mēs nevēlamies arī lielu birokrātiju, bet kaut ko efektīvu. Un nepieciešams nodrošināt pilnīgi caurskatāmību visā apakšuzņēmēja ķēdē. Sastais punkts tālāk. Arī tur ir izmaiņas, padomu to ir veikusi, bet manuprāt šīs izmaiņas neiet pareizā virzienā. Jo padoms tekstā teica, ka dalību valstīm, kurām jau ir atbildība visā ķēdē, viņiem jānodrošina 15.2 īstenošana. Šī atsauce uz 15.2 ir ļoti pozitīva. Tas parāda, cik šis jautājums ir svarīgs. Bet mēs nevaram būt kopumā apmierināti, jo tas, kā šis pāns šobrīd ir formulēts, Padomas versijā palielinās atšķirības ar dalību valstīm. Tām dalību valstīm, kam jau ir spēkā normas, tām tās tiek aicināts pastiprināt. Bet tiem, kam nav atbildības nodošana apakšuzņēmējiem, var iztikt bez tā vispār. Līdz ar to iznāk tāda dubulta standarta sistēma, kas, manuprāt, nav pieņemama. Tā vietā mēs cenšamies panākt efektīvu funkcionējušu iekšējo tirgu, lai būtu vienot noteikumi visur. Uh, Līdz ar to es uh, aicināju palikt pie sestā sākotnējā punkta teksta, kas bija pozitīvi formulēts, vai arī pieņemt parlamentu ierosināto tekstu. Trešais punkts - rezervētie līgumi. Padome vēlas grozīt 17.2, kas nav pieņemami, jo tur ir atsauce uz konkrētu situāciju, kas e, nāk no apvienotās karalists. Un tas nav īsti pieņemami, ka mums ir noteikti punkts, kas e, attiecināms tikai uz vienas dalību valsts situāciju. Par to, ka no publiskās jomas var nodot e, ārpakalpojumos kādas svarīgas pakalpojumus. Un Šis grozījums joprojām mums šķiet nepieņemams. Mēs izskatījām komisijas priekšlikumu attiecībā uz rezervētiem līgumiem 76a, tātad ir šis jaunais pāns 76a, kas kopumā iet pieņemam pareizā virzienā, bet 76b, kas pilnībā pārņem 17.2 formulējam. Tā kā tur vēl nepieciešams daudz strādāt. Izskatās, ka padomēji šis grozījums ir ļoti svarīgs, tur ir e, ļoti liels spiediens, kas tiek izdarīts, lai to apstiprinātu. Varbūt mēs varam tuvoties e, kādu soli tuvāk viņa nostāja, bet 76B būtu jābūt kā drošības pasākumam. Mēs nevēlamies, lai rezervēti līgumi kļūtu par uh, instrumentu tirgus bloķēšanai, kas varētu izslēgt atsevišķu spēlētājs no spēles. Protams, mēs jau daudz detalizēti esam runājuši par šiem punktiem un mums ir nepieciešams pārstrādāt atsevišķu formulējums par koplīgumu īstenošanu. Par to jau mēs esam balsojuši un rezultāts tur bija skaidrs. Tātad nu, mēs tiksimies vēl, kā jau minēju, mēs turpināsim darbu pie šiem jautājumiem, un es ceru, ka nākamajos tajos trialogos mēs varēsim panākt tikpat sekmīgu iznākumu, kā Benjo kundze to ir spējusi īrijas prezidentūras ietvaros, bet kamēr mēs to turpinam darīt, protams, svarīgi, lai padoma arī turpinātu tuvināties mums padomu viena nevar visu izlēma, ir jābūt arī skaidram signālam operatoriem publiskajā un privātajā sfērā. Es atvainojos, ka es tik gari runāju, es centos cītīgi atspoguļot visu, par ko pagājušajā nedēļā tika runāts. Nē, man liekas, saka priekšsēdētājs, tas bija ļoti noderīgi, bet es tiešām arī jūtu, ka mums ir patiešām progress sasniegts. Uh, mēs risinām šos politiskos jautājumus. Filips Žuvēn, vai jūs vēlaties kaut ko papildināt, ja man pastāstīt par savu direktīvu? Paldies, priekšsēdētāji! Jā, kā jau Valerija sacīja, ka uh, vienkāršais bieži vien neder, bet sarežģītais bieži vien nav lietojams. Nu, mums vajadzētu uh, vajadzētu varbūt um, ne tikai meklēt kaut ko vienkāršu, bet arī tādu līdzsvaru panākt ar vienkāršu un sarežģītību. Nu, es diezgan asi izteikšos par padomu ilgu laiku. Padomē nevēlējās ielaisties kompromisos, prasīja vai nu piekrist, vai nebūs nekādas vienošanās. Nu, vienmēr bija problēma, ka viņi vēlējās tikai par sākotnējo testu, tekstu runāt, nevis par parlamentu piedāvāto nostāju. Tagad varēja saprast, ka padome ir mainījusi savu nostāju un, un īrijas prezidentūra tiešām ņem, cenšas ņemt vērā parlamenta viedokli. Tā kā kaut arī lēns, bet progress ir novērojams. 21. jūnijā un 25. jūnijā ir nākamā sanāksmes trilogam. Viena no tām būs kopā ar kolēģiem, kas strādā pie publiska iepirkuma jautājumiem par pantiem. Nu, iziešu ātri caur tiem. Tātad slieksnes šī vērtība minimālā joprojām ir neatrisināts jautājums. Vēl joprojām mums ir pārāk liela atšķirība viedokļos. 36. pāns neatrisināts jautājums, bet cerams tehniskā līmenī to atrisināsim. Tālāk viss, kas saistīts ar garantiju un piešķiršanas kritērijiem, uh, Arī tur mūsu viedokļi ļoti tālu viens no otra, bet cerams, ka varēsim tomēr panākt vienošanos par līgumu grozīšanu. Parlaments uzskata, un cenšas saprast, kā tas ir ar pašreizējo tekstu, ka koncesiju līgumu var neierobežot la, uh, neiebažu reiķu skaitu pagarināt. Mēs vēl gaidām apstiprinājumu, ka mūsu izpratni pareizi. Tālāk par izņēmumiem, astotais pāns, piemēram. Skaidrs, ka padomē nav liels manevrēšanas iespējas, jo katra no dalību valstīm ir noteikusi kritērijas, ko tā vēlas redzēt pie izslēgtajām nozarēm. Līdz ar to mēs šobrīd saskaramies ar ļoti atšķirīgu situāciju Bet nu, tā ir tāda daļa no kopējas vienošanās par jaukta tipa līgumiem. 18.19. pāns. Tur mēs esam tuvu vienošanās panākšanai par 11. pāntu. Par saistītiem uzņēmumiem arī tur ir labs progress. Es domāju, mēs panāksim drīz vienošanos 11a pāns. Tas ir pāns, ko mēs ierosinājām no savas puses, lai risinātu ūdens saimniecības jautājumu, kas ir svarīgi daudzām dalību valstīm. Sarežģījumi ir ar to, ka teksts ir ticis grozīts lietām virzoties uz priekšu un attīstoties, saņemot dažādu ekspertu atzinums un tā tālāk. Līdz ar to teksts varbūt attīstās tādā virzienā, kas mums liekas mazliet apšaubāms. Un iepriekšējā trialogā es arī uzdevu jautājumu komisijai, lūdzot pārbaudīt, vai mēs neradām tādu juridisku monstru ar šo tekstu. Vai tas nenonāk tik tālu, ka pilnībā tikt slēgts tirgus. Tā kā 11. pāntam juridiskais atzinums tiek prasīts. Par 15. pāntu mums bija garas diskusijas, pie tā es tagad neiedziļināšos. Es kopumā uzskatu, ka lietas ir pareizajā virzienā. Un strādājam šobrīd pie horizontālās sadarbības jautājumiem. Uzskatu, ka mums būs par to vēl jārunā, jādiskutē un varbūt jāatgriežas pie teksta, kas būtu tuvāks tiesas judikatūrai un uzskatu, ka šis pāns ir vēl risināms par sociālajiem apsvērumiem panti. Nu, tur tiešām padome ir spērusi e, soļus mums pretī, viņi diezgan tālu īstenībā ir pagājuši uz priekšu, tuvojoties mūsu vēlmēm. Par apakšuzņēmējiem tur arī tas pats sakāms. Lielākā daļa ir svītrota. Gan publiskai iepirkumiem, gan e, koncesijām. Es esmu optimistiskāks nekā Marks. Ir viens jautājums, ko arī Marks jau pieminēja par rezervētajiem, va, rezervētām vadības sistēmām. Tur mums varbūt ir atšķirīgas pieejas šim jautājumam. Ir viens pāns, kas izveidotu atsevišķu sistēmu sociālajiem uzņēmumiem, bet tas man rada bažas, jo mums nav īsti definīcijas, kas ir sociāls uzņēmums. Padomi raksta, ka sociāls uzņēmums ir tāds uzņēmums, kurā ir vainu mērķi, kas ir sabiedrības labā, bet nu, to jau var attiecināt absolūti uz visām cilvēku darbībām, ka tam ir kaut kāda saistība ar sabiedrības labumu. Atšķirībā no Mārka, es neuzskatu, ka 76B ir tik bīstams kā 76A, jo tur ir milzīgas interpretēšanas iespēja, bet kopsavilkumā var sacīt, ka padome ir eh, daudz tāda uz sadarbību orientēta, salīdzinot ar agrāko. Ir vairākas problēmas atrisināts, vēl trīs Tātad par slieksni minimālo, sociālajiem pakalpojumiem, ūdensaimniecības jautājumu 11a pāns, kur ir nepieciešama precīzāka formulējuma. Un, protams, šie rezervētie līgumi. Bet eh, es domāju, ka mēs varam būt saprātīgi optimistiski. Paldies! Good. Well, thank you both for... Paldies! Paldies! E, šie ir tiešām ārkārtīgi apjomīgi ziņojumi, un es ceru, ka um, deputātiem tas patiks. Un tagad Štēlers kundze. Es tikai vēlējos paskaidrot. Es tikai vēlējos noskaidrot, tā tad e, starp 21. un 25. ir paredzēta par abiem dokumentiem trialoga priekšsēdētājs. Mēs e, piekdien no rīta organizējam sēdi. Tā ir ne par neierasta praksa, bet mums ir nepieciešams vairāk laika, lai sagatavotos šiem trilogiem. Un kā jau referenti uzsvēra, mums ir ļoti daudz teksta izskatām, un eh, mums ir vesela virkni detaļu. Esam dzirdējuši no abiem referentiem, ka detaļas par šiem sarežģītajiem jautājumiem ir ļoti apjonības, un, protams, mēs vēlamies izveidot eh, pamatojumu tādām reformām, kurš eh, tiešām varētu būt saistošs gan tām iestādēm, kur slēdz līgums, gan arī maziem vidējiem uzņēmumiem. Uh, Un abi referenti to jau ir uzsvēruši un uzsvēruši arī ēnu referenti, ka mēs esam pasūtījuši ietekmes novērtējumu par šā priekšlikuma ietekmi uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs esam nosūtījuši šo pētījumu padomēji, jo mums šķita, ka tas varētu mums līdzēt sarunās. Un ja kāds no jums vēlas izlasīt šo dokumentu, tad eh, jūs esat aicināti. Mēs īpaši uzmanību vēlējām vērst uz to, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem būtu jābūt eh, vieglāk pieejamiem dažādiem līgumiem un būtu jāsamazina administratīvās pratī, prasības iepirkuma pirmajā stadijā, vai varētu pat teikt priekšstadijā. Labi, paldies visiem! Un eh, ir ļoti svarīgi, lai mēs publiski diskutētu par šiem trilogiem. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir rezolūcijas priekšlikuma izskatīts, izskatīšana <clears throat> par vienotā digitālā tirgus izveidas pabeigšanu. Kāpēc par to runājām? Uh, Kā jūs jau ziniet, mūsu komiteja divar pus gadus ir strādājusi pie jautājumiem, kas saistīti ar vienoto digitālo tirgu. Regulāri esam tikušies dažādās darba grupās, un darba grupas ir tikušās katru nedēļu, un Koreju de Campos ir uzsvērs ka ir būtiski strādāt pie šiem jautājumiem, un arī citi deputāti ir iesaistījušies šajā darbā. Šī procesa nolūks bija sagatavot parlamenta rezolūcijas priekšlikumu, un šo rezolūciju balsos un izskatīs jūlija plenārsēdē. Esam uzaicinājuši veselu virkni citu komiteju nākt klajā ar savām idejām, un mums bija iesniegta vesela virkne ļoti kvalitatīvu grozījumu no gan nodarbinātības, gan kultūras, gan transporta komitejām. Uh, un arī Startautiskās tirzniecības komiteja. Tātad Rūpniecības komiteja sagatavo līdzīgu rezolūcijas priekšlikumu par vienoto tirgus un telekomunikācijām. Un kā es e, sapratu pagājušajā nedēļā notikušajā priekšsēdētāja konferencē, ka ceturtdien no rīta jūlija plenārsēdē ir paredzētas debatas par vienoto digitālo tirgu. Un e, šajās debatēs mēs izskatīsim arī mūsu rezolūciju. Tas ir uzteicami. Tagad, kā mēs rīkosimies, rītā ir paredzēts formāls balsojums par šās rezolūcijas tekstuālo saturu. Pablo Reas un es pats personīgi, arī piepalīdzot Birgitai, esam strādājuši ļoti, ļoti daudz pie šī dosjē, un, manuprāt, jā, vēl viena komitejas administratora šobrīd ir bērnu kopšanas atvaļinājumā un seko mūsu sēdēji līdzi internetā. Arī deputāti ir iesnieguši veselu virkni grozījumu, un e, mums ir jāizskata arī citu komiteju iesniegtie grozījumi, un par tiem jābalso rīt. Mēs esam sagatavojuši četrus kompromisa grozījumus, kurā esam apvienojuši apvienot iespējamos grozījumus. Uh, varbūt ne gluži pilnībā, bet eh, grozījumu sadaļas. Un es ceru, ka tas radīs jūs atbalstu rītā balsojumā. Mēs esam sagatavojuši arī balsošanas sarakstu, kur izskatīsim rīt, bet tagad uzsāksim debatas. Pablo Arēs kungs diemžēl nevarēja ierasties šodien, jo viņam eh, ir jābūt Kiprā, un es pārstāvēšu gan sevi, gan viņu. Mēs jums iesakam šo rezolūcijas pakotni, bet punkts. Visnotaļ uzklausīsim jūs izsakāmos komentārus, ja tāda būs. Pirms rītā balsojam. Es zinu, kāda kampas kungs vēlas eh, izteikt komentārus, un tā kā viņš ir sociālistu grupas ēnu referents, tad eh, došu vārdu es jums Pablo, un pēc tam redzēsim. Tā tad eh, de kampas kungs. Paldies, prieksēdētāja kungs teksts, eh, par kuru mēs šobrīd diskutējam, ir ārkārtīgi sarežģīts. Un eh, šajā tekstā atspoguļojas arī būtiskākie secinājumi, kuri ir izskatīti debatēs un parādījušies gadu gaitā. Šajā rezolūcijas priekšlikumā mēs vēlējāmies tekstu padarīt eh, skaidrāku, Un eh, iesākumā mēs eh, arī veicām atsaucas uz likumdošanas ietvariem, kurus eh, mēs esam piemērojuši vienotajam digitālajam tirgum. Tātad datu pakalpojumi vairāk mēs runāsim eh, par saturu, bet eh, ir tādi grozījumi, kur galvenais uzsvars ir uz ideoloģisko. Un par eh, viesabonēšanas izmaksām mēs mēģināsim rast kopīgu risinājumu, un tas attieksies arī uz viesabonēšanas un vispār par telekomunikāciju pakalpojumu iepirkumu. 88 grozījumi ir iesniegti un 77 eh, no citām komitejām, un arī šo komiteju grozījumi ir bijuši ļoti jēgpilni. Ir eh, grozījumi arī no citām politiskajām grupām ar problēmas, mums ar to nav, un mēs esam vienojušies par kompromisiem. Bet jūra komitejas grozījums numur 51 mums sagādā zināmas galvas sāpes. Kāpēc? Jo tajā runa iet par tā saucamo pašlīgumu. Un um, tā ir iniciatīva, kuru uh, varam atbalstīt, uzskatām to par pozitīvu, un um, mums uh, noteikti vēl būs par to jādiskutē. Mana parlamentāris, mana grupa nevar piekrist, ka tas tiktu ierakstīts rezolūcijas tekstā šādā veidā. Un 8. jūlijā mēs diskutēsim par NV un IMCO iesniegtajiem grozējumiem. Un arī Jūre un IMCO. Atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tātad par Eiropas pašlīgumu. Un es vēlētos ierosināt, lai labākais risinājums būtu vispār svītrot un atsaukt šo grozījumu ar tādu argumentāciju, ka ir jau tikai un vienīgi godīgi, ka 8. jūlijā mēs diskutēsim par šo jautājumu, vai arī visas politiskās grupas vienkārši atturās balsot par šo grozījumu bet eh, šis eh, priekšlikums ir vienkārši lielisks un ceru, ka mēs nebūsim šķelti mūsu balsojumā. Prieksēdētais, jā, mūsu priekšlikums ir sekojošs. Vispārīgos vilcienos runājot, eh, tā kā jautājums ir par mūsu komitejas īpašo atbildību, Mēs balsosim par šo grozījumu, un arī Jūra jau ir balsojis par šo konkrēto ideju. Bet, protams, mūsu komiteja ir daļai atbildīga, un mēs varam par šo grozījumu rītā vienkārši balsot, un tad redzēsim, ko par to domā deputāti. Es uzskatu, ka varbūt šobrīd eh, mēs varētu parunāt par kopīgo Eiropas eh, līgumu, un ja tiešām jūs mums ieteikt atturēties, tad mēs tiešām varam atturēties vai arī balsot pret. Es domāju, ka tas arī būtu visdemokrātiskākais veids, kādā veidā mēs varētu atrasināt šo dilemmu. Varbūt mēs varam vienkārši izsūtīt ēpastu diviem referentiem šodien un pajautāt, vai viņi būtu gatavi izteikties pirms balsojam, kā rīkoties. Bet eh, es esmu apmierināts ar jūsu vispārīgo pieeju. Es redzu, kā Enstrēms kundze vēlētos izteikties, jā, un vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties Steilers kundze un Van Hāgen kungs, Gailer kungs vai vēl kāds? Enstrēm kungs. Just make it, make it quick, quick remark. Es eh, vēlējos tikai īsumā izteikt komentāru par kompromisa grozījumiem. Otrā, pirmā grozījuma daļa. Tajā runa iet par to, ka vienotā digitālā tirgus izbeidzas pabeigšana ļaus izvairīties no uh, plaisām un nepilnībām patreizējā tirgus darbībā un ļaus apkarot nabadzību. Ja jau tā būtu, tad tas būtu vienkārši lieliski, bet eh, es domāju, ka tas vienkārši nav iespējams. Būsim tomēr realisti. Mēs jau nevaram sagaidīt no vienotā digitālā tirgus, ka tas apkaros nabadzību, kolēģi. Tas arī ir mans vienīgais eh, sakāmais. Ceru, ka jūs izpratīsiet manis teikto. Vai jūs esat pesimists, saka prieksēdētājs. Patiesībā formulējums eh, balstās uz nodarbinātību nodarbinātības komitejas ierosināto grozījumu. Tur ir teikts, var palīdzēt novērst zināmas nabadzības formas un nevis, ka tas noteikti novērsīs nabadzību. Formulējums ir pietiekami, pietiekami jūtīgs un delikāts. Stēlers kundze. Paldies, prieksēdētāja kungs, un eh, paldies, ka jūs, eh, ka mēs izskatām šo jautājumu. Mums eh, pirms pāris nedēļām bija tā saucamais eh, digitālās darba grupas sanāksme, un es vēlētos, lai kolēģi izlasa šīs darba grupas sagatavoto, rezo, sagatavoto komunikē. Un pēdējā darba grupas sēdē pirms mēs dodamies vasaras atvaļinājumā, būtu svarīgi šo jautājumu sakārtot. Un, eh, protams, tas, ka 29. un 30. punktā sākotnējā tekstā ir pieminēts elektroniskās grāmatas, digitālās grāmatas, tādā veidā eh, mēs eh, esam arī pieminējuši teiksim, digitālo grāmatu pārdošanu, bet eh, arī bibliotēkas vēlētos piedāvāt elekt grāmatas elektroniskā formā bibliotēku lasītājiem. Un eh, Eiropas Savienībā vajadzētu sakārtot šo digitālo grāmatu tirgu. Es eh, saprotu, ka tas daļēji skar arī pakalpojumu jomu, un varbūt, ka par šiem jautājumiem vajadzētu diskutēt citā fórumā, bet um, mēs eh, nevaram neļaut iedzīvotājiem pieeja pie elektroniskām grāmatām arī bibliotēkās. Es eh, ceru, ka šajā ceturtdienā Strāsburgas jūlijas sēdē, kur jūs pieminējāt, mums izdosies eh, auglīgi parunāt par šiem jautājumiem, un es ceru, ka ceturtdien no rīta plenārsēžu zālē daudzi būs gatavi diskutēt par šiem jautājumiem. Priekšsēdētājs, paldies! Kreutzmann kungs. Jā, yeah, thank you, Chair. On behalf of... Paldies, priekšsēdētājs. Uh, par Lokagarda kungu. Lokagarda kungs šodien, diemžēl, nevarēja ierasties, bet es vēlētos runāt viņa rokā. Vispirms, Lokagarda kungs ar lielu interesi ir sekojis līdzi vienotā digitālā tirgus darba grupas uh, darbam. Un Lekagarda kungs eh, ir priecīgs eh, paziņot, ka iesniegtie grozījumi viņu apmierina. No IMCO puses eh, grozījumi nav, bet nodarbinātības komitejas grozījumi Lekagard kungs uzskata, ka tas lielā mērā uzlabos sākotnējo tekstu redakciju, ja šie kompromisi tiks pieņemti. Prieksēdētājs. Ja visiem ja viss ir apmierināti ar mūsu paveikto līdz šim, tad mēs varam varbūt eh, pabeigt diskusijas. Paldies! Eh, paldies par jūsu ļoti plašo atbalstu no visām politiskajām grupām šim priekšlikumam, un, kā jau teicu, rīt par šo jautājumu balsosim. Un, eh, kad eiro, kad būs ieradušies vairāki deputāti, tad mēs varēsim diskutēt ar pašiem jautājumiem. Uh, sekretāri man atgādināja, ka e, atturēšanās nav pietiekama, jo tas ļaus tos pieņemt. Tas nozīmē, ka rīt, ja referents vēlas, lai tie netiktu pieņemti, mums ir jābalso pret. Iespējams, ka mēs varētu pieprasīt e, brīvo balsojumu un tad redzēt, kādā veidā kolēģi rīkosies. Paldies, paldies visiem! Un uh, protokolam protokola dēļ vēlētos pateikt, ka trešdien no rīta es atradīšos Dublinā, jo īrijas prezidentūra digita, Digi Information, digitālās eh, informācijas sabiedrības tematikas ietvaros organizē divu dienu konferenci par digitālo dienas kārtību. Un eh, trešdien no rīta ir paredzēta konference par digitālo vienoto tirgu, un man šī konferences daļa ir jāvada. Es tiešām ar lielu prieku došos uz īriju un Ja kāds no jums vēlas sekot līdz šās konferences darbībai, tad jūs varat tai sekot līdzi informā, jūs varat tai sekot līdzi internetā. Un jūs varat arī ar Twitter palīdzību tvītot, un man nonāks jūsu ziņas. Tātad eh, visi, kuri vēlas piedalīties digitālās informācijas sabiedrības konferencē, vismaz virtuāli, esat laipni aicināti to darīt. Labi. Un tagad pārējām pie cita priekšlikuma, kas ir ļoti lielas intereses piesātināts par digitālo darba kārtību. Un tas ir mūsu komitejas atzinums, kura referents ir Toina Manders, un kurš šobrīd ļoti, ļoti karstās diskusijās vienojās par šā priekšlikuma sa saturu un tekstu. Un tā ir Tā ir direktīva par autortiesību un blakus tiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudz teritoriālā licenšēšana iekšējā tirgu. Mums ir pāri par 200 grozējumiem un uh, pirms mēs rītā balsojam par šo priekšlikumu, es vēlētos dot vārdu Toinam Andersam, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Es priecājos saņemt šos grozījumus un uh, Mēs e, tātad e, arī sagatavojām kompromisus 44 skaitā. Es e, ceru, ka tie būs pieņemami. Varbūt daži nē, bet vairākums. Es priecējos, kā arī Galā kundze ir šeit, ka viņa varēs arī piedalīties diskusijā. Uh, Tātad eh, šeit mērķis ir nostiprināt eh, īpašuma tiesības un lai būtu viens eh, rēķins, lai pircējiem būtu saprotams, par ko viņi maksā. Un arī konkurences likums šeit būs ļoti svarīgs. Paldies visiem koreferentiem, jo mēs ļoti aktīvi strādājām un tas nozīmē, ka mēs visi vēlamies uzlabot uh, situāciju uh, tādā garā, kā ieteica komisija. Ir daži grozījumi. Es ceru, ka 17. kompromiss tiks eh, pieņemts, vēl diskusijas nav beigušās, bet pirms 12. es dzirdēju, ka eh, šeit eh, nav būtiskas problēmas, un es ceru, ka arī būs atbalsts šim kompromisam. Ja mēs varēsim vienoties par formulējumu, tad EPP, tātad tautas partiju grupa nepieņem 41. kompromisu, jo viņi dod priekšroku sākotnējam grozījumam, 43. ir par aprēķiniem. Mēs ieteicām kompromisā alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu, kas var izlemt, vai cenas ir derīgas vai nē. Un notiek diskusija par šo, es nesaprotu eh, kāpēc, bet nu, varētu cerēt, ka rīt šeit būs eh, arī sasniegts kompromiss par eh, kompromisa grozījumiem ir Eh, šaubas eh, par dažādām tiesību kategorijām, bet īpaši 17. kompromisa grozījumam, ja mēs varam izņemt vārdu eh, works darbi, tad mēs varētu šeit arī vienoties. Paldies visiem par sadarbību un Paldies arī komisijai un visiem, kas eh, piedalījās. Un es ceru, ka mēs varēsim rīt eh, vienoties un ceram arī eh, pārliecināt juridisko lietu komiteju. Es priecājos, ka komitejas referents arī piedalās šeit. Un, nu, ja, ies, ja būs vajadzīgs, Mēs varam pat eh, ar juridisko lietu komiteju rīkot sarunas un atrast kompromisu. Bet es nedomāju, ka šeit būs kādas liels domstarpības. Tātad paldies visiem, gaidu rītdienas balsojumu. Paldies! Tātad arī apsveicu Galo kundzi eh, kā eh, referente šim ziņojumam. Un Eh, tagad eh, došu vārdu eh, koreferentiem, bet vispirms es apsveicu viesu grupu, ko ielūdza Vailers kundze. Viņa ir ļoti enerģiska mūsu grupā. Tātad, lūk, viesi ir zālē, tātad es priecājos jūs šeit redzēt un ceru, ka šī diskusija būs jums liederīga. Tātad Vehājana kundze no e, tautas e, pārteis grupas ir šeit, arī e, Halsera kungs, Eikstrom kungs un Maklārkana kundze. Jā, paldies. Es pirms es vēlētos pateikties Vanam Andersam, kas, manuprāt, ir ļoti labu darbu veicis no daudziem grozījumiem, groziem priekšlikumiem spējis panākt arī ļoti labus kompromisus, ko es varētu teikt daudzās eh, ļoti atšķirīgās eh, nostājās bija pausti atšķirīgi viedokļi, un viņš to ir spējis labi apvienot tādā kompromisā. Šeit arī man nav varbūt daudz priekšlikumu, ko darīt šobrīd, bet par četrām lietām es vēlētos kaut ko īsi pateikt. Par 17. kompromisu grozījumu tas bija izņēmts un tagad atkal ir ielikts atpakaļ. Bet kā tu pareizi sacīji, Anton, visdrīzāk būs kompromiss. Neiet runa par to, ka mēs kā tautas partija būtu pret to, ka nekomerciāla lietošanai būtu šāds bezmaksas licences pieejams, bet uh, nevajadzētu tirgu pārāk lielu fragmentāciju veidot. Mēs to esam līdzīgi prasījuši arī citos kompromisos. Tā kā ja šis jēdziens works darbi var tikt izņemts, tad mēs tīri labi varam sadzīvot ar šo kompromisu. Tālāk, 41. grozījums. Tur man godīgi jāsaka, formulējums, ko Vinvandrakams ir iekļāvis savā formulējumā, es uzskatīju, par skaidrāku formulējumu nekā mēs e, kompromisā to redzam. Varbūt pastāv kāda iespēja vēlreiz paskatīties šo tekstu un galu galā e, pārņemt e, šo ideju no Vima grozījuma. Vai vienkārši balsot par parastu balsošanu. Tālāk kompromiss 43. To jau tu pieminēji tikko. Tur mazāk runa ir par to, ka, grozi, ka sarežģījuma gadījumā var zvanīt uz kādu numuru, bet gan lielāks uzsvars ir uz to, ka ir nepieciešams atklāt tarifu aprēķināšanas metodu. Iedomājieties, mēs kādam citam uzņēmumam, eh, ka, kas pielieto tarifs, liktu publiski atklāt aprēķinu formulu. Un Skaidrs, ka sārunu procesā var konfidenciāli pārunāt lietas. Un šāds. Es tomēr domāju, ka tas ir eh, zināmā mērā komerc noslēpums, tomēr sēdz vismaz daļa no šīs jomas, un es nedomāju, ka mēs varam prasīt no, no uzņēmumiem un organizācijām publiskot eh, tarifu aprēķins metodus un formulas. Nu, es nezinu, vai to tā tieši vajadzētu darīt un it īpaši ierakstīt likumdošanas aktā. Un, kā jau es sacīju, šeit runa par visdažādākām sabiedrībām, ne tikai par monopoliem vai citām atsevišķām jomām vai kategorijām. 31. kompromiss, un nu, tur mums arī ir zināms grūtības, konkrēti šeit runa. Nē, pagaidiet, labos runātāji, trīs pirmais, tur viss bija kārtībā. Nē, nebija gan. Tā tad, tad, kad uh, iekasējama summa sēdz pamatots iekasēšanas izmaksas. Es te nesaprotu, kas ar to ir domāts. Par to vajadzētu padiskutēt vēl. Uh, ēnu referentu sanāksmē. Tātad iekasēšanas aģentūras sāk savu darbu tikai tad, ja viņu izmaksas būs sektas pienācīgā apjomā. Nu, tas ir. Es jau nevaru tikai balstoties uz izmaksām noteikt to, kurā brīdī es sāku kaut ko izmaksāt. Tad, kad man ir aprēķins gatavs un tad, kad tas ir jādara, man būtu arī jāsāk maksājumi, nevis jābalsās tikai un vienīgi uz savām izmaksām. Es nu varētu teikt, ka mēs no savas grupas to nevarētu atbalstīt. Savādāk, man liekas, tīri pozitīvi. Viss risinās, šeit mēs e, daudz varam arī izdarīt attiecībā uz tiesību turētāju aizstāvību, lielāku caurskatāmību nodrošinātu procesā arī internetā lietotājiem, licenšu turētājiem. Daudz teritoriālās licences eh, tiek paredzēts. Es domāju, mēs ar šo direktīvu esam uz pareizā ceļa un esam priecīgi, ka atrastie kompromisi eh, darbojas un varbūt šīs četras mazās lietas līdz rītdienai var uzlabot, ja nu, vienkārši būs atšķirīgi balsojuma rezultāti. Paldies! Uh, thank you, Mrs. Paldies, uh, Engstrom kungs. Paldies. Uh, par nelaimi ir šeit vairāki kompromisi, ar kuriem man ir grūtības. Uh, sāksim ar trešo grozījumu pie trešā apsvēruma man ir principā šeit problēma. Ir teikts, ka dalību valstīm ir jāļauj noteikti ierobežojums. Nu, es domāju, ka šis runā pretī pašai direktīvas idejai. ka ir jābūt eh, pārrobežu darbībām. Uh, Un uh, trešais grozījums uh, aizliedz šo kārtību vai arī atstāja to dalību valstu pārziņā. Un dalību valstīm tad ir iespēja apgrūtināt uh, darbību. Tātad šis noteikums ir pretrunā direktīvas garam, un es par nelaimi to nevaru atbalstīt. Tālāk divi kompromisa grozījumi. Es neatbalstu 7. grozījumu un 32. grozījumu pantos. Tātad, ja nav atrodams tiesību eh, īpašnieks, eh, ko darīt tad? Eh, un Šeit eh, tiek ieteikts, ka tā nauda tiek ieguldīta fondā. Nu, tā ir tāda eh, tieša, tieši aicinājums uz krāpšanos, un tā nav laba ideja, un es balsošu pret to. Es atbalstu savus sākotnējos grozījumus. Vēl daži citi grozījumi, 12. par definīcijām, nu šis mums visiem ir grūts eh, un izskatās, ka šeit ir runa vai nu par dalību organizācijā, vai arī par citu, tā tad man būs vēl jāpārdomā šīs. Vēl 14. grozījums. Es eh, gribēju ar savu 14. grozījumu eh, panākt, lai tiek, lai eh, ienākumi par tiesībām attiektos arī uz procentiem no ienākumiem. Tātad, lai nebūtu tā, ka ir iespējams savākt naudu un pēc tam pārtikt no eh, procentiem, kā tas tagad notiek. Tad 17. grozījums, es arī to nevaru atbalstīt. Doma bija tāda, lai eh, tiesību īpašniekiem būtu iespējams lietot brīvās licences. Un šeit ir teikts, ka ir jābūt sarunām tā, par uh, brīvajām licencēm, tātad šis priekšlikums ir pretējs grozījumam. Es domāju, ka uh, tiesību īpašniekiem būtu jābūt iespējai lietot uh, atvērtās licences. Uh, un e, šeit ir jānostiprina e, tiesību īpašnieku nevis iekasēšanas sabiedrību e, situācija. Tātad autoriem būtu jābūt brīviem pašiem izlemt, kā viņi, kādu licenci viņi lieto. Un, un ja iekasēšanas sabiedrībām tas nav labākais, nu, tad viņām būs jāpiecieš šī autora izvēle. Tas bija apmēram viss. Vēl es gribētu teikt, ka es nevaru atbalstīt arī 30. grozījumu. Tātad eh, komisijas priekšlikumā ir teikts, ka eh, iekasēšanas eh, sabiedrības var turēt naudu līdz diviem gadiem. Mēs runājām iepriekš par trim mēnešiem, bet šeit atkal ir ieteikti divi gadi. Tātad nu, mēs neesam neko panākuši ar iepriekšējām sarunām, un tāpēc es nevaru atbalstīt šo ieteikumu. Un tas ir arī no manas puses viss. Paldies! Es gribēju jums atgādināt, ka kompromisa grozījumi uh, arī var būt no grupām, eh, bet eh, tad komitejai tie ir jāatbalsta. Un eh, daudzos gadījumos arī notiek tā, ka tie netiek atbalstīti. Maklāka kundze, paldies! Vispirms es gribētu pateikties referentam par lielisko darbu, kas šeit ir padarīts. Es eh, priecājos, ka mēs esam sasnieguši eh, kompromisu attiecībā uz mikro uzņēmumiem, jo bija daudz diskusiju eh, referents ieteica tos iekļaut, bet nu, tagad mēs vienojamies, ka būtu jāaizsargā mikro uzņēmumi no pārmērīga sloga. Šeit arī bija Eh, kompromiss par iekasēšanas sabiedrību iespējām sadarboties attiecībā uz informāciju par licencēm un arī būtu eh, jāapskata eh, šo savienību iespēju veidot kopīgu datu bāzi un iespējas izvērtēt šīs datu bāzes izdevīgumu nu, par vārdu trustī uzticības persona. Es eh, īsti nezinu, vai tas šeit ir eh, piemērots, jo tas ir juridisks termins un eh, šajā situācijā tas varētu nederēt runājot par tām personām, ko mēs šeit domājam. Būtu arī jānodrošina rīcības brīvība dalību valstīm Tātad šeit būtu jāpiedomā pie formulējuma, ko mēs lietojam, bet es atbalstu uh, kolektīvās uh, licences, eh, ka tās varētu tikt ieviestas, un arī daudz teritoriju licences veicinātu uh, vienotā tirgus veidošanos un attīstību un eh, nāktu par eh, labu eh, gan vadības organizācijām, gan autoriem. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Komisija, vai jūs vēlaties kaut ko teikt? Tātad, lūdzu, tagad vārds mm, referentām. Paldies! Nu, mans pirmais priekšlikums bija pēc manām domām pats labākais, bet, nu, ja jūs gribat eh, panākt vairākumu, tad ir jāmeklē kompromisi. Eh, tomēr es domāju, ka eh, šeit ir seši vai septiņi kompromisi no 44, kam nav atbalsta, tad es tomēr priecājos, ka vairums kompromisi ir atbalstīti, un es kā šīs komitejas referents mēģināju panākt pēc iespējas lielāku atbalstu, un rītā balsojumā redzēsim, vai tas tā arī būs. Galokundze, vai jūs vēlaties komentēt? Es gribētu pateikties e, kolēģim par darbu, ko viņš ir padarījis, un mēs nesam savā e, komitejā izdarījuši tik daudz, cik jūs, jo mums bija, e, mums ir paredzēta vēl viena koreferenta sanāksme, un tur mēs skatīsim visus grozījumus. Tā tad ir milzīgs grozījums skaits, kas šeit ir jāizskata. Bet eh, šajā komitejā ir grūtības ar to, ka eh, ko darīt ar šo iekasēto naudu, cik ilgi to, eh, cik ilgi tā tiks paturēta. Abās komitejās ir vienošanās par to, ka ir vajadzīga labāka pārvaldība Uh, vairāk pārskatāmības iekasēšanas sabiedrībās, un mēs arī uh, esam atbalstījuši šo daudz teritoriju licenču sistēmu, kas ļauj iedzīvotājiem patērēt arī uh, citu valstu kultūras darbus. Paldies! Paldies! Tātad rīt mēs balsosim par šiem grozījumiem. 9.45. lūdzu paņemt līdzi balsošanas kartes. Un tagad es gribētu jums pateikties. Ceru, ka šie kompromisi tiks atbalstīti arī jūsu komitejā. Tagad mēs pāriesim pie Nākamā. Tā tad es pārbaudīšu. Septītais eh, jautājums De Jonga kungs, tātad referents nav ieradies vēl. Vai kāds no goja grupas eh, ir šeit? Nu, tā tad ļoti īss pārtraukums, kamēr De Jonga kungs ieradīsies, un eh, paldies visiem diskusijas dalībniekiem un arī viesiem. Un kad De Jonga kungs ieradīsies, tad arī sāksim diskusiju par eh, rīcības plānu mazumtirdzniecībā. Uh, so, ladies and gentlemen, we'll, we'll resume. Dāmas un kungi, atsākam sanāksmīs. Galvenie dalībnieki ir ieradušies mūsu nākamajam jautājumam. Tātad uzdevums ir sākt diskusijas par pašiniciatīvas ziņojumu mūsu komitejā, kas ļoti svarīgs, reaģējot uz komisijas paziņojumu par rīcības plānu Un mūsu atzinuma nosaukums rīcības plāns Eiropas mazumtirdzniecības nozarīgums visām iesaistītajām pusēm. Kornelija de Jong ir mūsu referents, mums arī Henslings kundze, kas pārstāv Korats Bildes kundze, Rigoina Peres kundze no sociālistiem, Antoans droši vien Lefigārda kungu pārstāvēs droši vien Rūzas kundze nav, tad Prieks man arī sveikt ir Marija Rebindera no Digimarkt. Kopā ar kolēģiem, kas šeit ir ieradies. Un dodu vārdu Kornelis Dejonkungam, lai viņš mums pastāstītu, ko viņš vēlas no mums ar šo ziņojumu. Lūdzu, Kornelis. Jā, paldies, un atvainojos par to, ka mazliet nokavējos. Ir daudz paralēlu sanāksmu šajā pēcpusdienā. Tik tiešām ir tā, kā jūs sacījāt, šī ir svarīga tēma IMCO komitejai. Mums ir jau tradīcija izveidusies, korats bildskundzes ziņojums. Es jau ar Mariju runāju, man vēlme ir turpināt viņas uzsākto nostāju, kurats bildes ziņojumā, kas jau ir izraisījis vairākus svarīgus priekšlikumus. Mums tagad tas jāsalīdzina ar rīcības plānu un jānodrošina, ka mēs saglabājam konsekvenci, nozīmīgumu, lai būtu šāda konsekvence mūsu rīcībā komitejā Kaut arī varbūt mēs nevaram vienoties par absolūti visu. Kopš rīcības programma tika sastādīta un pieņemts iepriekšējais ziņojums, daudz kas ir mainījies. Krīze, e, tās kārus arī mazumtirniecību nozara visā Eiropā diezgan smagi, ieņēmumi samazinās, to var redzēt īpaši nepārtiks preču sektorā, bet to var teikt arī vispārīgi. Un to nevar tikai un vienīgi izskaidrot ar to, ka mazumtirdzniecība būtu pārgājusi tikai uz tirdzniecību internetā. Nu, nē, internetu lietošana, protams, ir svarīga un, un, un aktīva. Ir skaidrs, ka joprojām ir daudz veikali, kuriem nav interneta mājaslapu un iepirkumu iespējas internetā viņiem kopumā varbūt neuzrāda pārāk labus rādītājus. Bet vienam no mērķiem manā ziņojumā būtu jābūt rīcības plāna aktualizēšana, ņemot vērā to, kas notiek ekonomikā šobrīd. Un es vēlētos koncentrēties lielākoties uz maziem neatkarīgiem veikaliem. Un to es arī darīju zināmu Eh, komisārei, es jautāju komisāram Mimičam, eh, kā viņš plāno glābt mazos veikalus. Mums ir mazumtirdzniecības ķēdes, kas saskarās ar problēmām, bet tieši mazie veikaliņi ir tie, kas uz saviem pleciem iznes krīzes smagumu. Mēs jau dzirdējām, ka komisārs Mimičs ir ieinteresēti šajā jautājumā, vēlas veidot dialogu, bet mums nevajadzētu gaidīt pārāk ilgi, mums jārīkojas ātri, pirms ir par vēlu. Pirms nozare izzūd pilnībā šie mazie neatkarīgie veikaliņi. Tātad, ko mēs varam darīt, lai saglabātu pie dzīvības šos veikals? Nu, tas ir tas jautājums, ko es centīšos atrasināt savā ziņojumā. Uh, Un ko mēs varētu darīt, eh, lai saglabātu daudzveidību un nodrošinātu to, ka patērētājiem ir tiesības iegādāties eh, to pārtiku, kas ir ražota netālu, lai šīs tiesības saglabātu, kas būtu jādara. Mazumtirniecība, kā nam arī sacīja savā ziņojumā, šis ir atšķirīgs sektors un atšķirīga nozara no citām nozarēm, jo tā ir arī ļoti svarīga kultūras un sociālā vērtība. Pētījumi, kas ir veikti nesen, parāda, ka sociālo kontaktu apjoms sabiedrībā mazinās. Mums vairs nav tik daudz pasta nodaļu, publisko bibliotēku, uh, paliek tikai veikali un restorāni, izklaides vietas, kur cilvēki nonāk tiešā kontaktā viens ar otru ārpus savas darbvietas. Un sociālajiem kontaktiem ar cilvēkiem ir ļoti liela nozīme šai saskarsmei. Ekonomikas izaugsmē internetu lietošana, protams, ir liels ieguvums, bet, ja mēs pērkam visu internetā, tam būs negatīvas sociālās sekas. Un to jau mēs redzam nodarbinātības jomā. Mazumtirdzniecībā ir gan mazkvalificēti, gan augstu kvalificēti strādājošie, un tas no nodarbinātības viedokļa ir ļoti svarīgi. Līdz ar to ir divas alternatīvas pieejas, ko mēs varam izmantot. Vai nu mēs pieņemam, ka fiziskie veikali ir pagātne un nākotnē ir iepirkšanās internetā, un ka viss, kas mums nepieciešams, ir lieli tirzniecības centri, milzīgi tādi iepirkuma centri. Jeb mēs varam izvēlēties tādu aktīvāku politiku, lai veicinātu tieši šo nelielo veikaliņu pastāvēšanu. Man labāk patīk šī otrā iespēja. Protams, ka ir nepieciešams arī korekcijas šajās pieejās. Pašvaldības ko komisija piemina savā rīcības plānā, protams, ir viena no lietām, kam jāpievērš īpašu uzmanību, tad pašvaldības var sniegt atvieglojums maziem veikaliem. Savā valstī Nīderlandē mēs redzam, kā daudz tiešām šo mazo veikliņu pazūd, zaudējot cīņā ar mazumtirniecības veikalu ķēdēm. Un to var ar pašvaldības e, palīdzību risināt un veicino šo mazo veikalu attīstību. Tad, protams, ka var e, turpināt būvēt šos ja, tirsniecības centrus milzīgos, bet ne jau tas ir tas, kas saglabās dzīvi ielās. Uh, Svarīgi ir atrast šos uzņēmējus, kas ir gatavi atvērt savus veikaliņus ar ļoti specifisku produkciju, ar tādu, ko varbūt viņi paši ir ražojuši, un panākt to, ka viņi atver šo veikalu uz vietas. Un tas rada arī tādu interesi patērētājos, piesaista viņus. Un tas ir piemērs tādai ļoti pozitīvai iniciatīvai, kādā rajonā, kur tiešām bija dažādas problēmas, un tad izdevās atdzīvināt šo rajonu Rotterdamā. Un tur tagad arī lielākais tirdzniecības centrs tiks uzbūvēts. Jā, tagad daudz cilvēku droši vien dosies uz šo mm, administratīvo apgabalu, nu tas radīs varbūt nekonsekvenci. Nu, politikas jomā mums ir nepieciešama arī konsekvence, bet jāsaglabā arī daudzveidība, tā skaitā veikalu jautājumā. Komisija balstās arī uz Eiropas kopientiesas judikatūru, ka ir jāņem vērā ne tikai ekonomiskie kritēriji, piešķirot licences veikaliem, bet būtu jāiestrādā arī šī ideja par unikāliem veikaliem, tātad ideja par maziem īpašiem veikaliem. Nu, tad cik tālu valdības var iet, lai īstenot šo pasākumu, vai var subsidēt īres maksu, piemēram, tas dažkārt rada problēmas mažiem, maziem veikaliņiem. Ja viņi atrodas labā vietā, tad uh, īres maksa bieži vien viņiem ir par augstu. Un tad bieži vien kā rezultāts tam mēs redzam, ka pilsētu centros ir viena un tie paši veikali, vienalga, kurā pilsētā jūs esat. Un šie mazie veikaliņi tiek eh, nobīdīti uz pilsētas nomalēm. Ko mēs varam darīt šajā lietā? Cik tālu var iet sadarbojoties veikalu īpašniekiem un mēs redzam aizvien plašāku sadarbību. Tas, manuprāt, ir pozitīvi, ka ir tāda uh, tādas asociācijas arī izveidotas starp veikalu īpašniekiem, bet kurā brīdī tas sāk e, jau darboties pretēji godīgas konkurences principiem. Tāpēc ir šī problēma konkurences politika no vienas puses un to, cik lielā mērā šie mazie veikali var saņemt atbalstu no vietējo iedzīvotāju iniciatīvām Un vai šīs iniciatīvas savukārt var atbalstīt ar valdības palīdzību? Kāda veida valsts atbalsts varbūt būtu pieļaujams mazumtirniecības jomā? Un pēdējais jautājums, ko es vēlos skatīt, ir negodīga konkurence. Izskatās, ka neviens īpaši nepievērš tam uzmanību. Ir šie milzīgās mazumtirniecības ķēdes, kas izvairās no nodokļu Eh, nomaks, piemēram, eh, apvienotā karalistē par Starbucks ir runa. Mums ir ļoti daudz Nīderlandē arī mazās kafēnītes, nu tās gan ir savādās kafēnītes nekā Starbucks. Bet parastās kafēnītes vienkārši bankrotē, jo Starbucks dominē tirgu. Un to viņi dara tāpat laikā izvairoties no nodokļu nomaksas. Nu, Komisija savā rīcības plānā koncentrējas uz pārobežu sadarbību. Tur, protams, neko iebilst nevar. Es domāju, ka mans ziņojums paudīs atbalstu komisijas rīcības plānam, bet tur varētu arī papildināt šo to. Ziņojuma otra daļa saistīta ar negodīgu komercpraksi. Komisija pievērsus uzmanību uh, augst līmeņu fórumam labākai uh, pārtiks ķēdes funkcionēšanai. Nu, tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Un tik tiešām tur pastāv negodīga komercprāksa. Ir vienpusējas izmaiņas eh, cenās, par kurām panākt vienošanās, mārketinga pasākumu, kas tiek uzspiesti piegādātājiem. Tie tikai daži piemēri, un tur varētu minēt daudz dažādas piemērs negodīgai komercpraksē. Un jo vairāk es iedzinu no šajā jautājumā, jo vairāk nonāk pie secinājuma, ka brīvprātīgas iniciatīvas būtu daudz noderīgāks, nevis daudz regulējuma. Tas gan nenozīmē, ka es esmu pret uh, papildus regulējumu, bet uzskatu, ka piegādātāji, kas nonāk sarežģītā situācijā tādēļ, eh, ka, varētu teikt, konkurence dara nepieļaujamas lietas attiecībā pret pircēju. Nu, visdrīzāk viņš nevērsīsies pie konkurences iestādes, bet ja, ja viņi to tomēr dara, tad nākamā reizē pircēji varētu nepirkt viņu produktus, viņu preces. Un tas ir viens no lielākajiem konkurences um, problēmām. Mēs it kā veidojam labu regulējumu, bet tas nevienmēr tiek īstenots praksē tā, kā tas ir plānots. Un, manuprāt, tāda brīvprātīga iniciatīva varētu būt daudz efektīvāka, varētu būt tādu uh, kontaktu eh, iestāde, ar ko uzņēmēji varētu tādā neformālā gaisotnē sazināties, lietas būtu konfidenciāls, varbūt caur nozaru, eh, asociācijām, strīdus risināšanas eh, instrumentiem. Tas varētu būt tāds efektīvāks risinājums, nevis vienkārši papildus regulējums. Un noslēgumā viena lieta vēl, ko, manuprāt, komisija īsti neapskat savā dokumentā Tas vairāk izriet no manis veiktās izpētes, respektīvi apstrādes uzņēmumu loma. Nu, tad viņi šobrīd ir izlaistīti, kā mēs skatāmies pārsvarā uz mazo piegādātāju. Piemēram, Unilever pie, ap, apgādā ar precēm tirzniecības centrus. Un es varu jums pateikt, Ne jau tirzniecības centri un ne jau zemnieki ir bieži vien tie, kas visvairāk nopelna. Bieži vien tie ir pārstrādātāji. Un, un koncentrējoties tikai uz vienu ķēdes posmu, mēs neredzam bieži vien galvenos ieguvējus šajā procesā. Un augst līmeņu fórumā tad šis jautājums vispār netiek skatīts, un mums pārstrādātāji arī ir jāietver. Uh, Jo, ja tas nenotiek, tad mēs neesam uh, aptvēruši visu ķēdi. Es domāju, ar to šobrīd arī pietiks. Manuprāt, svarīgākais ir neiekļaut pārāk daudz priekšlikumu par to, ko, kādas tiesība akts vēl pieņemts, bet kā sadarboties. Un daudz ir sacījuši tirniecības centros, ja viņi ir gatavi samazināt cenu, ja mēs varam panākt eh, vienošanos, ka normas tiek attiecināts uz visu, vai arī, piemēram, palielināt cenas par 5-10%, ja uh, tiek garantēts mazajiem lauksaimniekiem, ka viņi saņems uh, pienācīgu samaksu par saviem produktiem. Es nezinu, vai tas ir iespējams, varbūt komisija mūs var painformēt, jo tas sanāk, ka mēs veidojam tādu kā karteli, bet ja tas būtu iespējams, pat ja tas būtu iespējams, būtu grūti aizstāvēt eh, krīzes apstākļos šādu pasākumu, jo patērētāji, protams, eh, piedzīvo to, ka cenas kāp nepārtraukti, bet nu, diez vai tas būtu veicināms. Paldies! Paldies par šo ļoti izsmeļamo ievadrunu. Jūs jau pieminējāt vairākus momentus bet eh, vēlējos pateikt, ka ir tā saucamā zaļā grāmata, kā arī kā arī um, labākās paraugu prakses rekomendācija apkopojums. Tātad. Tagad došu vārdu ēnu referentiem un pirmā Hansliks kundze, kur runās, kur acis bildes kundzes vārdā. Paldies, prieksēdētāja kungs! Un eh, paldies, ka jūs man sniedzā devāt vārdu. Tiešām, kur atsebildes kundze atvainojas par savu klāt nēsamību un ir uh, mani lūgusi sniegt viņas skatījumu un viņas komentārus. Tātad Koracas bildes kundze uzteic to, ka um, mazumtirzniecības um, tēma ir tik ārkārtīgi aktuāla šobrīd, jo tā veicina gan gan tirsniecību, gan arī nodarbinātību. Šis ziņojums pierāda, cik ļoti svarīgi Eiropas parlamentam ir uh, mazumtirniecības jautājums. Un eh, Kratsas Bildes kundze pateicis De Jonga kungam par panāktajām vienošanām, piemēram, vienā no saviem ziņojumiem, kur acis eh, Bildes kundze jau ir izskatījusi efektīvāku un E- efektīvāku mazumtirdzniecību. Koracas pildes kundze uzskata, ka labākos rezultātus varēs sasniegt privātā un publiskās partnerības ietvaros, un viņa uzskata, ka šajā ziņojumā ir ietverta liela iespēja tālāk attīstīt mazumtirdzniecības nozari un veicināt konstruktīvu dialogu, kur esam uzsākuši ar visām ieinteresētajām pusēm. Ja mēs salīdzinām situāciju šodien ar to, kas bija pirms eh, pāris gadiem, kad eh, mazumtirdzniecība parādījās mūsu darba kārtībā pirmoreiz, mēs redzam, ka ļoti daudz kas ir mainījies. Mazumtirdzniecībai klājas labi, bet, protams, arī to ir ietekmējusi krīze. Vēl vairāk pēdējā laikā piedzīvotie pārtiks skandāli ir sašķobījuši patērētāju uzticēšanos, pie tam ne tikai pārtiks nozares, nozarē, bet arī citām. Patērētāji, protams, vēlas varbūt samazinātas cenas, bet tikpat lielā mērā patērētāji vēlas kvalitātes un cenas atbilstību, un galvenokārt tiešām runa iet par kvalitāti. Kuracas Biltas kundze no tiesas uzskata, ka šeit eh, ir vieta turpmākām diskusijām, piemēram, tā saucamie uh, privātās etiķetes, individuāli ražot, ražojumu etiķetes un kādā veidā attīstīt šo privāto marķējumu. Vai tiešām šie, šie marķējumi piedāvās patērētājiem pilnu informāciju? Un kur acis pēc kur acis pildas domām ir svarīgi runāt arī par pakalpojumu un preču pieejamību visā savienībā. Uh, Joprojām ir pietiekami daudz bažu, kas ir saistīta ar ārkārtīgi maziem veikaliņiem lauku teritorijās, un to pieminēja arī De Jonga kungs. Tas e, pats attiecās arī uz lielo tirzniecības centru piedāvājumu un to, ka mazajiem veikaliņiem piedāvājums ir daudz mazāks. Jo atcerēsimies arī to, ka e, pilsētu plānojumā Tas ir ārpus Eiropas Savienības konkurences un arī teritoriālu plānojumu Eiropas Savienība ietekmēt nevar. Šajās debatēs mums vajadzētu runāt par godīgas konkurences kritērijiem, kā arī par to, cik ārkārtīgi svarīga ir izvēles iespēja visiem patērētājiem. Koracas Bildes kundze uzskata, ka īpašu uzmanību vajadzētu vērst uz tā saucamajām negodīgas tirzniecības praksēm un iemaņām, un vajadzētu uzraudzīt tā saucamo pašregulācijas procesu. Pēdējos gados mēs esam virzījušies uz konstruktīvāka dialoga pusi, dialogu starp ieinteresētajām pusēm, jo tieši atbildīgās puses ir, mm, ir atbildīgas par piegādes ķēdītas pēc iespējas labāku darbību. Diskusija ietvaros eh, pēdējā laikā ir parādījies eh, tas, kas ir svarīgs iesaistītajām pusēm. Neaizmirsīsim arī pārvietošanās brīvības nozīmīgumu un arī uzņēmēja darbības gara nozīmīgumu. Tas ir ļoti svarīgi, un tomēr visām iesaistītajām pusēm ir jāizpilda saistības, jāuzņemās atbildība un arī jāapzinās šī atbildība. Eiropas komisija ir sagatavojusi mazumtirdzniecības rīcības plānu, un mēs to atbalstam, bet joprojām ir šķēršļi, kas neļauj pietiekami veiksmīgi un gludi darboties Eiropas Savienības mazumtirdzniecības tirgumu. Ceru, ka direktīva palīdzēs mums sasniegt to, ko mēs neesam, paspēju, ko mēs neesam varējuši izdarīt ar citiem likumdošanas aktiem. Visām institūcijām ir jāiesaistās šajā darbā. Tāpēc, kur acis bildes kundze vēlas redzēt ciešāku sadarbību gan ar Eiropas komisiju, gan arī ar dalību valstīm. Vēl bez tam, kur acis bildes kundze vēlas redzēt konstruktīvu sadarbību gan ar ēnu referentiem, gan ar pašu referentu, un kur acis bildes kundze ir pārliecināta, ka tā tas arī notiks. Tas arī bija tas, ko vēlējos nolasīt, kur acis bildes kundzes vārdā paldies. Prieksēdētājs! Paldies par ļoti izsmeļošo ziņu, ko Kurats Bilds kundze lūdza jums nolasīt. Peres kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es ar ārkārtīgi lielu interesi esmu sekos līdzi šā ziņojuma sagatavošanas procesam, un es e, pilnībā atbalstu Jonga kunga idejas un arī to, ka uz šo jautājumu ir jāskatās no ļoti daudziem dažādiem skatu punktiem. Tas e, tikai vēlreiz uzsver jau iepriekš panākto rezultātu nozīmīgam, un, protams, mums vajadzētu uh, izmantot veselo saprātu, lai mēģinātu rast līdzsvaru starp milzīgajiem supermarketiem un maziem veikaliņiem. Krīze smagi ir skāruši tieši mazos veikaliņus, jo, piemēram, mazajiem veikaliņiem ir grūti saņemt kredītu un līdzīgi. Tas pats attiecās arī uz uz darba laikiem, un es iestājos par to, lai mazie veikaliņi saglabātos. Es esmu par mazajiem veikaliņiem, par stūra veikaliņiem, jo viņiem ir ārkārtīgi būtiski loma spēlējama gan lauka teritorijās, nemaz nerunājot par pilsētām un konkrētiem, konkrētiem mikrorajoniem. Tāpēc, manuprāt, jūsu veiktais pētījums un jūsu izsacītie priekšlikumi šajā ziņojumā uh, ļaus eh, sasniegt šo līdzsvaru, ko mēs vēlamies redzēt starp eh, mazumtirgotāju un vairumtirgotāju. Vēlētos pateikties par jūsu piedāvātajiem 11 eh, punktiem, kurus vajadzētu izpildīt šajā rīcības plānā. Un arī komisija jau ir piedalījusies jau 11. gadā parlamentā pieņemtajā rezolūcijā. Mēs vēlamies, e, lai pēc iespējas ātrāk tiktu novērst tie šķēršļi, kas neļauj mazumtirgotājiem pilnībā uzplaucināt savu potenciālu. Tas attiec gan uz kredītiem, gan arī uz negodīgu komercpraksu un līdzīgi. Manai politiskajai grupai ārkārtīgi būtisks jautājums ir nodarbinātības jautājums, sakārtošana, darba apstākļi un eh, labāki ekonomiskie priekšnoteikumi mazumtirgotājiem. Ir skaidrs, ka eh, tieši mazumtirdzniecībā var būt eh, ilgstoši bezdarbā esoši cilvēki un jauni cilvēki var visvieglāk atrast darba vietu. Līdz ar to, ja mēs vēlamies sakārtot šo sektoru, tad mums ir jāiegulda arī strādājušo apmācībā. Ir svarīgi atcerēties, ka šobrīd eh, budžeta apcirpumi lielākoties ir skāruši tieši izglītības nozari. Un eh, tas savukārt nozīmē, ka mūsu investīcijas eh, cilvēku resursos ir samazinājušās. Dižona kungs jau, piem, Dionga kungs jau pieminēja, cik svarīgi ir izvairīties no nodokļu paradīzēm, bet eh, esmu pārliecināta, ka De Jonga kunga sagatavotais dokuments būs mums labs pamatojums, kas ļaus, norgan, kas ļaus izveidot eh, kopīgu Eiropas mazumtirdzniecības nozaru. Paldies, priekšsēdētājs! Paldies, Leka Gārda kungs! Manders kungs runās Lekagārda kunga eh, vārdā, pēc tam Rīles kundze un pēc tam Štailers kundze. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? De Kampas arī. Paldies, prieksēdētāja kungs! Lekagarda kungs eh, atvainojas, ka nav ieradies uz šo sēdi, bet eh, vēlējos tikai pateikt, ko Lekagārda kungs vēlējās šeit nolasīt. Eh, šī komiteja ir ārkārtīgi nozīmīga mazumtirdzniecības nozars sak sakārtošanā. Uh, Jūs ierosinātie 11 pasākumi ir apsveicami. Bieži vien problēma ir saistīta ar subsidiaritātes principu ievērošanu, jo Eiropai ir visai maz sakāmā šajā jomā. Pie tām eh, Eiropas Savienība sagatavo veselu virkni likumdošanas aktu, kas attiecās uz mazumtirdzniecību un arī uz eh, lielajām tirdzniecības ķēdēm, un eh, tas savukārt piedāvājumu veikalos padara ārkārtīgi monotonu. Un eh, tas ir savā starpā saistīts. Tātad mūsu pieminētā regula tādi ir eh, šobrīd eh, nogatavinājusi veikals. Nākamais par nodokļu paradīzēm. Mums par tām ir jācīnās. Un to mēs varētu mēģināt sakārtot sadarbojoties visām nodokļu iestādēm Eiropas Savienībā. Uh, Patiesībā tas ir patērētājs, kurš lemj, uz kuru veikalu iet iepirkties. Modernās tehnoloģijas, viedi tālruņi, televiz, televīzija un citi pakalpojumi. Tas ir patērētājs, kurš nolemj, kur, kad un ko viņš pirks. Iestājoties par mazo veikalu izdzīvošanu. Es, piemēram, nāku no ciemata, kurā dzīvo knapi 2000 iedzīvotāji, un, piemēram, beķereja un arī, arī citi veikali un mazie stūra veikaliņi. Visi ir slēgti, jo cilvēkiem daudz vieglāk ir aizbraukt, aizbraukt uz, super, uz eh, milzīgu supermarketu un tur visu sapirkties un nevis varbūt skriet pēc katra sērkociņa uz tuvējo veikalu. Bet varbūt, ka tas arī būtu labi, ja viņiem kaut kas aptrūkstās un ir aizmirst nopirkt. Mēs eh, vēlamies izaudzināt mūsu bērnus, kur ir Eiropas nākamie patērētāji, izaudzināt tos eh, cienīt mazos veikaleņus. Un tādā veidā mēs eh, varam varbūt eh, problēmu atrisināt jau pašā saknē. Ar lielu prieku strādāšu pie šā priekšlikuma izstrādes un ceru, ka uh, referents ņems vērā manas ieteikums. Rīles kundze. Jā, man arī Liekas, ļoti interesanti būs mūsu sadarbība te. Daudz kas interesants tika pateikts. Varu papildināt tautas partijas sēnu referents sacīto. Mums vajadzētu balstīties pamatā uz Korats Bildes kundzes sacīto, nevis izgudrot riteni no jauna. Daudz, kas jau tika konstatēts, analizēts un izvirzīts prasīs, bet kas man pietrūka un ko es vēlētos šeit papildināt, tas mums bija arī diskutēts ar Koracas Bildes kundzi, ka, protams, ka energoefektivitātes e, jomā un resursu taupīšanas jomā tas mazumtirniecība arī svarīgi. Tāpat arī atkritums apsaimniekošanā. Daudz kas ir panākts un augsts līmeņa fórumam vajadzētu pievērsties e, vēl vairāk šīm jomām, jo it īpaši energoefektivitātes jomā uh, Mazumtirdzniecībā var daudz ko panākt, ja to dara mētiecīgi, un tas ir vienīgais, ko es varu papildināt uh, dzirdētājam par to, ko sacīja par darba tirgu, ko De Jonkungs sacīja, bet, protams, arī jāpaskatās ir, ko vispār ar regulējumu var panākt. Daudzas lietas visdrīzāk, uh, daudz lietas varēs panākt tikai balstoties uz brīvprātīgu vienošanos. Uh, diez vai to varēs regulēt no augšas. Tas pats, protams, arī lauka apvidos ir ar mazajiem veikaliem. Pārsvarā jau vecie cilvēki ir tie, kas cieši no tā, ka veikali tūmā vairs nav, un tad jau par, parasti par vēlu, ka ģimenē vairs nav neviena automašīna pieejama un mazie veikaliņi pārāk tālu. Nu, diez vai mēs ar ziņojumu kaut ko tik daudz panāksim lai varētu kaut ko nozīmīgi izdarīt. Daudz pētījumu jau par šo tematu ir bijuši, un tur tiešām grūti ko izdarīt. Uh, a, a couple... Uh, daži komentāri. Es domāju, ka uh, šeit ir vairāki jautājumi. Uh, pirmkārt, šī šis tiešām ir tālākais darbs pie tā, kas jau ir darīts šajā komitejā. Ir daudz, kas e, teikts par e, pārtikas piegādes ķēdi, un šeit mūs interesē e, patēriņa aspekti. Būtu arī liederīgi saprast, kā darbojas šī pārtikas piegādes ķēde. Uh, un eh, daudzās valstīs, arī eh, manā valstī ir eh, tiesības sargs pārtikas piegādes jautājumos, tātad šeit būtu jānoskaidro, kāda ir labākā prakse. Mums nav Eiropas likumdošanas par piegādēm attiecībās starp uzņēmumiem un um, ir daži aspekti, kas jau tiek skatīti, piemēram, par maldinošām reklāmām. Es domāju, ka šeit uh, daži svarīgākie jautājumi būs saistīti ar pieeju tirgumu, un uh, komisija ir daudz strādājusi arī pie konkurences politikas uh, šeit tiek skatīta arī firmas, eh, tātad preču zīmju eh, izplatība, piemēram, ir maza veikali, kas ir specializējušies noteiktu preču tirdzniecībā, un arī jautājums ir, kā ir eh, šīs preces pieejamas internetā. Un automobīļu tirdzniecībā arī 80. un 90. gados bija aktuāls šis jautājums. Mēs varētu arī ņemt vērā autotīdzniecības pieredzi. Šeit bija jautājums, kā e, mazuma tirgotājiem vienoties ar piegādātājiem. Tātad e, cenu un atlaižu politika, pieeja rezerves daļām un e, citi jautājumi. Un mēs varētu arī ņemt vērā šīs uh, auto tirdzniecības pieredzi. Es domāju, ka daži jautājumi jau ir uh, skatīti uh, Krāca bildes kundzes ziņojumā un arī par ilgtspēju runātājai bija taisnība. Komisija ir iekļāvusi piecus eh, faktorus savā vērtējumā, un eh, pircēju iespējas eh, izvēlēties šeit ir ļoti augstu novērtētas. Mums būtu šeit kā komisijai, kas atbild par patērētāju aizsardzību, būtu jāņem vērā šīs patērētāju iespējas, tātad patērētāju lomas nostiprināšana būtu arī vairāk jādomā par tiešsaistes tirdzniecības potenciālu, par interneta tirdzniecību un par iespējām eh, palielināt šo tirgu līdz pat pasaules mērogam, kad mazumtirdzniecības eh, uzņēmums paplašinās eh, izmantojot internetu, jau piedāvā preces, kas ir ļoti interesantas, un mazais veikaliņš pārvēršas par lielu eh, pasaules mēroga eh, firmu. Šeit ir jautājums par to, eh, par šo mazo uzņēmumu Eh, situāciju. Nu, mēs eh, negribam ierobežot šo mazo uzņēmumu izaugsmi, jo izaugsmi pat par sevi nav nekas slikts. Bet šeit ir jābūt eh, līdzsvaram starp tīdzniecību lielos un mazos apjomos. Un tagad mēs redzam, ka varbūt ir liels mazums tīrdzniecības uzņēmums, kurš piesaista daudzus eh, klientus, bet arī šeit ir vieta maziem uzņēmumiem, jo veikaliem ir eh, vajadzīgs eh, piesaistīt cilvēkus, un šeit šie mazie veikaliņi var palīdzēt. Un šeit ir jautājums par piedāvājuma kopumu, kas ir pieejams veikalā. Tātad šeit ir iespējams apvienot gan lielos, gan mazos veikalus. Eh, Stailers kundze, jūs arī vēlējāties eh, runāt. Paldies! Un paldies referentam un arī eh, koreferentiem. Mēs esam no dažādām valstīm ar dažādu pieredzi Es domāju, ka eh, šeit ir jaut, viens jautājums, kas netika apskatīts, kā mēs eh, iedrošināsim šo mikrobiznesu izaugsmi. Es domāju, ka labākās prakses apmaiņa ir ļoti svarīga. Tā tad ir eh, iespēja šeit eh, manā teritorijā ir eh, tāds jauno ideju ģenerators vai konkurss, un tika eh, mēs izvēlējāmies desmit uzņēmumus, katram piešķīra tātad summu, Eh, un bija iespējas eh, izveidot veikals un eh, konkurēt, un tā tad uzvarētājs saņemtu tad desmit tūkstošus. Un tā ir iespēja cilvēkiem piedāvāt, pārbaudīt, kā viņi var darboties. Un šādas idejas uh, visi šie desmit eh, uzņēmumi nāk ar interesantām idejām, kas piesakās eh, šim konkursam. Un es domāju, ka varbūt eh, visiem būtu interesanti pārbaudīt iniciatīvas mm, šādā mazo uzņēmumu konkursā. Bet šeit ir jautājums, kā mēs šīs idejas attīstām tālāk. Tātad, ja jūs, ja jums eh, interesē, eh, tātad jūs varat eh, noskaidrot, kā notiek šie mazo uzņēmumu konkursi apvienotajā karalistē. Nu, tas ir viens no veidiem, kā apmainīties ar praksi, ar labas prakses piemēriem, un mēs ieteiktu šādu piemēru apmaiņu. Paldies, tas bija tāds ļoti praktisks un interesants piemērs. Un, um, nu, pat ja mēs visi nevarēsim apmeklēt jūsu pašvaldību, tad uh, būtu interesanti uzzināt par rezultātiem. Nākamais runātājs. Paldies, uh, Malkom. Uh, šis ir ļoti grūts jautājums, jo šeit mazie uzņēmumi atrodas grūtā situācijā, eh, arī pilsētās. Tātad nodokļu sistēmas eh, veicina lielākus uzņēmumus un, piemēram, no 20 lielākajiem uzņēmumiem uzņēmumiem manā valstī 17 ir bāzēti Nīderlandē vienkārši tāpēc, ka tur viņiem ir labāka e, nodokļu sistēma, viņiem ir priekšrocības. E, protams, ir dažas valstis, e, kur vēl nu, notiek šie mazie uzņēmumi, kur cilvēks ierodas katru dienu. Piemēram, Polijā tā notiek, bet nu, visas tendences ir pret šo mazo uzņēmumu saglabāšanos. Tātad mums ir vajadzīga kaut kāda pilnīgi jauna metode. Mēs esam jau daudz ko izmēģinājuši, bija programmas mazo uh, uzņēmumu modernizācijai, bet varbūt uh, šīs uh, programmas tikai daļai palīdzēja varbūt sakārtot šos veikals, atjaunot datortehniku, bet eh, ar šo palīdzību nepietika. Tā tad ir vajadzīga koordinēta darbība, gan eh, patērētāja aizsardzība, gan arī nodokļu, nu es neteikšu harmonizācija, bet eh, ir uh, jābūt taisnīgiem nodokļiem. Tātad visas darbības, ko mēs varam izdarīt, ir ļoti labas īpaši tagad, kad ir bezdarbs. Katrs slēgts mazs veikaliņš nozīmē vēl apmēram trīs bezdarbniekus, un tas nozīmē to, ka viņi ir viņiem ir jāizmaksā pabalsti, tātad viņi nemaksā nodokļus, viņi paši prasa pabalstus un eh, arī eh, tiek zaudēta eh, telpu īri, ko maksāja šis veikals, nu tie ir tādi tīri ekonomiski zaudējumi un būtu tie jāņem vērā. Paldies! Paldies! Tā tad es došu tagad vārdu nākamajai eh, runātājai. Paldies! Es eh, klausījos ar lielu interesi par visu, kas šeit tika eh, teikts, un es priecājos redzēt, ka Eiropas mazumtirdzniecības darbības plāns tiek skatīts pozitīvi. Uh, un mēs arī redzam uh, šo iespēju parlamentā uh, atbalstīt mazumtirdzniecību, kas ir ļoti svarīga, un uh, Karās Biltkundze arī ir piedalījusies šajā darbā. Tātad es domāju, ka arī komisija vēlēsies eh, tālāk sadarboties. Protams, eh, mēs eh, sekosim ar lielu interesi tālākai diskusijai par mazumtirdzniecību un strādāsim kopā arī Eiropas apaļā galda diskusija. Which, which is trying to ir eh, publicēts aicinājums piedalīties šajā diskusijā. Tātad eh, būtu jāpanāk, lai mazumtirdzniecība tiek ņemta vērā visās, visā komisijas politikā. Es vēlētos eh, arī teikt, ka ir jāņem vērā notikumi tirgu un eh, ir attiecīgi jāizdara eh, izmaiņas politikā. Un bija interesanti eh, klausīties diskusijas par mazajiem veikaliem. Šeit ir ļoti svarīgi redzēt, kādas jaunas iespējas parādās mazajiem veikaliem, varbūt var viņiem piedāvāt jaunas iespējas attīstībai. Es nevaru komentēt visu, kas šeit tika teikts, bet mēs ņemsim vērā šo diskusiju un arī no uh, savas puses turpināsim darbu. Tātad būs komisijas grupa, kas uh, sekos uh, tālāk šim rīcības plānam tā attīstībai un apskatīs arī nepieciešamību to uzlabot un papildināt. Es ar lielu interesi arī klausījos komentāros par brīvprātīgajām iniciatīvām un um, to, cik tās ir svarīgas arī godīgai tirdzniecībai. Kā jūs zināt, mēs pašlaik gatavojam uh, kopsavilkumu uh, konsultācijai par tirdzniecības praksi mēs eh, saņēmām vairāk nekā 200 atbildes eh, uz mūsu jautājumiem, ne tikai pārtikas eh, sektorā, bet arī citos. Un tagad mēs domājam, ko darīt tālāk, jo mēs jau apsveram darbu pie mm, iespējams iniciatīvas šajā nozarē. Un mēs arī ņemsim e, vērā e, šo diskusiju. Un es priecājos e, dzirdēt par atbalstu brīvprātīgai iniciatīvai, jo arī komisija atbalsta brīvprātīgu iniciatīvu Eiropas Savienības līmenī. Un mēs arī gatavojam vērtējumu, kā varētu varbūt šo brīvprātīgo iniciatīvu papildināt. Es priecājos dzirdēt arī par patērētāju lomu, ka tā ir ņemta vērā jo patērētājs ir ļoti svarīgs mazumtirdzniecībā, un mēs nevaram aizmirst patērētāju lomu. Šeit bija ļoti daudz labu ideju, un visas tās es nevaru komentēt. Es atkārtošu, ka mēs strādājam uh, pie jautājuma eh, mazumtirdzniecības eh, politikas, eh, kur jūsu komiteja ir daudz arī darījusi un ceram, ka kopā ar citiem šo politiku veidos tālāk. Paldies! Būtu svarīgi arī sekot konsultāciju rezultātiem. Tas būtu mums ļoti liederīgi. Tagad es došu uh, vārdu eh, De Jonga kungam, lai viņš pabeigtu šo jautājumu. Paldies! Eh, šeit ir vairāki jauni priekšlikumi, ka tātad eh, ilgtspēja, nodarbinātība, patērētāji jautājumi. Es varu piekrist komentāriem Nu, šeit eh, ir jautājums, kā to visu iekļaut gatavajā tekstā, jo teksta apjoms ir ierobežots. Eh, par termiņiem eh, varbūt jau tika ievērots, kad tātad projekts tiks nodots tulkojumam 10. jūlijā, 5. septembrī izskatīs projektu, līdz 10. septembrim varēs iesniegt grozījums, tātad 12 tad 25. septembrī tiks skatīti grozījumi, un tad kompromisa grozījumus mēs e, skatīsim. Tas ir e, jauns e, termiņš, tātad 17. oktobrī. IMCO tātad pieņemšana tagad ir paredzēta 5. novembrī, un tad decembra plenārsēdē šis jautājums tiks skatīts, tātad decembrī, nevis novembrī. Well, is... Jā, manuprāt, labi, ka nodarbinātības komiteja šeit ir atsevišķi eh, minēta. Varbūt arī lauksaimniecības komiteja eh, vēlēsies, vai pat vides komiteja eh, piedalīties. Bet, nu, viņiem daudz citu svarīgu lietu arī ir. Tas mums viss jāņem vērā, bet katrā ziņā paldies. Paldies par to par visiem paldies, kas piedalījās. Ejam tālāk. Nākamais uh, e, legislatīvais ziņojums, priekšlikums direktīvai par publiskā sektora struktūru tīmekļu vietņu pieejamību. Zorgo Kacimarkakis ir šeit, visi referenti, Andra Frinč, Vikovska kungs, Kacis Ramons, Engstrom kungs, Bilan kungs nav šeit, bet esmu pārliecināts, ka arī es varu šo to piebilst, nu tad nevalkot garumā, dod vārdu Žercimarkakis kungam prezentēt savu ziņojumu projektu. Paldies, priekšsarētāji! Es nevēlos runāt par to, cik svarīga ir šī joma, to mēs esam darījuši jau vairāk kārt šeit komitejā, es ķeršos tiešā veidā pie rezultātiem mūsu ēnu referents sanāksmē, kas notika 14. maijā. Visi jūsu pieminētie cilvēki tikko tajā arī piedalījās. Esmu ļoti pateicīgs ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību, kas tiešā veidā noved pie tā rezultāta, kuru es jums prezentēšu. Saņēmu no kolēģiem brīnišķīgu informāciju, ieguldījums, un pirmkārt vienojāmies par to, ka pamats varētu būt iekšējā tirgus likumdošana. Tas varētu būt kā sākuma punkts. Savā prezentācijā es e, koncentrēšos uz pieciem jautājumiem. Uzraudzības pasākumi, sankcijas, direktīvas pārskatīšana un visbeidzot definīcijas. Sākšu ar darbības jomu tātad. Mēs visi jutām, ka komisijas izvēlētā darbības joma bija pārāk ierobežota. Un kā to ierosināja komisija, šo skatīto visu tik šaurā eh, skatījumā nu īsti nedos rezultāts. Mēs paplašinājām darbības jomu uz visām publisko sektoru struktūru tīmekļu vietnēm, lai panāktu pakāpenisku īstenošanu līdz 2020. gadam. Lai varētu saprātīgā laika periodā sasniegt šos mērķus, mēs ieviesām jaunu darbības jomas modeli, ar kuru šie pub publiskā sektora struktūra tīmekļu vietnes nacionāla līmenī līdz 2016. jākļūst pieejamām, reģionāla līmenī līdz uh, 17. un vietējā līmenī līdz 2020. gadam. Vislielākā pretestība bija no vietējā līmeņa. Viņiem ir ar šo priekšlikumu vairāk laika. Mēs mainījām mazliet šo filozofiju. Paldies arī komisijai, kas palīdzēja atrast risinājumu. Manuprāt, risinājums ļoti labs. Daudzās valstīs bieži vien nav atšķirības starp nacionālo līmeni un reģionālo līmeni, līdz ar to mēs uzskatām, ka lielākā daļa no tīmekļa vietnēm nacionāla līmenī jau būs aptvērtas. Ziņojumā es pateicu soli tālāk un pielikumā iekļauju papildu sarakstu ar pamatpakalpojumiem sabiedrībai, ko sniedz privātās sektors. Bija liels diskusijas par to, ko darīt ar publiskajiem pakalpojumiem, kur sniedz privātais sektors. Līdz 2020. gadam arī privātajiem uzņēmumiem ir jāaptver gāze, apkure, elektrība un ūdensvērniecības pakalpojumi, ar transporta saicītie pakalpojumi, pasta pakalpojumi, elektroniskā komunikācija, tīkla pakalpojumi pamat eh, pakalpojumu banku un apdrošināšanas jomā, primārā, sekundārā un augstākā izglītība, veselības saistītie pakalpojumi un bērnu aprūpas pakalpojumi. Mēs esam ieviesuši arī vienu atbrīvojumu no direktīvas pievienošanas mikro uzņēmumu ar maksimumu desmit nodarbināto. Līdz, to, līdz 2020. gadam, kā jūs redzat, katra tīmekļa vietne, kas sniedz darbības jomā paredzētos pakalpojumus, ir jābūt publiski pieejama. Tas nosaka arī ANO konvencijā par eh, cilvēkiem ar invaliditāti paredzētās uh, normas un princips, lai nodrošinātu šo tīmekļa vietņu pieejamību. Tādējādi mēs arī izpildām savas starptautiskās saistības. Mans prezentācijas otra daļa saistīta ar uzraudzību un ziņošanu. Tas bija vēl viens trūkums, kas tika konstatēts komisijas priekšlikumā, Un šeit bija loģiski sadalīt šos to divās daļās, nosakot divus atsevišķus pāns par uzraudzību un ziņošanu, kas padara direktīvu lasāmāku un skaidrāk formulē mērķi. Sākšu ar uzraudzību. Dalību valstīm ir pirmkārt jānosaka kompetentā iestāde, kas uzraudzīs direktīvas īstenošanu. Tas atbilst subsidiaritātes principam nozīmētā kompetentā iestāde un dalība valsts var pati izlemt, kura iestāde tiek izvēlēta šai lomai. Ir tātad arī atbildīga par sūdzību izskatīšanu, ko iesniedz lietotāji vai citas interesētās puses par neatbilstību prasībām Sūdzību izskatīšanas mehānisms ir ļoti svarīgs, jo tas ļauj iedzīvotājiem ar invaliditāti, kas ir, protams, šīs direktīvas galvenā mērķa auditorija, ziņot par eh, tīmekļa vietņu pieejamību vai nepieejamību. Tātad tas ir ļoti svarīgi. Cilvēki paši var ziņot kompetentai iestādēji. Dalība valstis īsteno pasākumus, lai informētu lietotājus par sūdzību iesniegšanas iespējām. Bet komisija izveido darba grupu, kas sastāv no komisijas pārstāvjiem un dalību valstu nozīmētiem pārstāvjiem, kas, protams, pārstāv šīs kompetentās iestādes, kas tiekas regulāri, lai apspriestu uzraudzības uh, un labās prakses principus. Tas notiek daudzās jomās, sākotnēji tas nebija, nebija paredzēts šajā direktīvā, Eh, bet mēs panācām šīs normas iekļaušanu šajā direktīvā. Tagad par ziņošanu. Dalība valstis regulāri ziņo komisijai par eh, veiktās uzraudzības rezultātiem, un mēs izlēmām eh, neminēt konkrēti reizi gadā, reizi divos gados, bet regulāri. Atstāju to atvērtu, neradot tādu birokrātisko slogu. Dalība valsts paši var izvēlēties savu ritmu, bet šim ziņojumam ir jābūt publiskam brīvi pieejamā formātā. Līdz ar to ir tāda atvērta pieeja, kas ļauj ikvienam piekļūt šiem ziņojumiem un, vai nepieciešams gadījumā, iesniegt sūdzību. Trešā daļa manā prezentācijā ir sankcijas. Tas sākotnēji nebija paredzēts. Dalība valsts nosaka noteikumus par sankcijām pašas Tātad sankcijas, kas attiecināms uz šīs direktīvas normu neīstenošanu un dara visu nepieciešamo e, sankciju īstenošanai un piemērošanai. Tātad tā ir metode, kas tiek piemērot arī citās Eiropas e, Savienības e, tiesību jomās. Pa, tālāk nākamā daļa direktīvas pārskatīšana. To mēs vēlamies kā parlaments iekļaut, ka komisija pēc trim gadiem veic šīs direktīvas pārskatīšanu, jo Eiropas parlaments un padome saņem no komisijas izvērtēšanas ziņojumu. To es uzskatu ļoti svarīgi, jo parlamentam ir jāredz, vai dalība valstis ar šā, savu rīcību ir sasnieguši mērķis un pēdējais definīcijas saskaņā ar jauno darbības jomu, ko mēs ieviesam. Mēs iekļāvām arī jaunas definīcijas, tās es šeit nelasīšu, bet es vēlos uzsvērt, uz ko mēs koncentrējamies. Pirmkārt, kas arī vissvarīgāk, tā tad tīmekļa pieejamība, ko tas īsti nozīmē. Tālāk mēs definējam publiskā sektora struktūru, definējam tīmekļa vietni, kas pieder publiskā sektora struktūrai, uh, Tāpat arī, ko nozīmē tīmekļa vietne, kas sniedz pakalpojumus, eh, ja tas ir privātā sektorā. Tātad par tehnoloģijas pieejamību kas ir svarīgs jautājums tādēļ, ka mums ir nepieciešams risināt ne tikai jautājumu saistībā ar tīmekļu vietnēm, bet arī mobilajām ierīcēm. Ir īpaši divpusēju rīcību, piemēram, autorizāciju maksājumu procesos un līdzīgas darbības. Tagad tas viss ir iekļauts. Definīcijas attiecībā uz saturu šajās tīmekļa vietnēs. Tātad arī tas ir apskatīts, vēlētos paskaidrot, tātad attiecīgā tīmekļa vietne nozīmē šīs tīmekļa vietnes visas versijas, tā skaitā tās versijas, uh, kas paredzētas piekļuvei ar mobilām ierīcēm vai citā veidā. Tātad, kā jūs saprotat, mēs centāmies paskatīties ne tikai pagātnē, bet arī tagadnē un mazliet nākotnē. Mums tiešām bija prieks, ka nākamā Lietuvas prezidentūra šo likumdošanas normu ir iekļāvusi prioritārā sarakstā, līdz ar to esam pārliecināti, ka kā nākamā prezidentūra, kas sāksies 2014. gadā, tātad Grieķijas prezidentūra, pabeigs darbu pie šī likumdošanas akta, strādāsim tad kopā, nojauksim šķēršļus internetā. It īpaši tiem cilvēkiem, kuriem ir nepieciešams, lai šos šķēršļus nojaukt. Paldies! Paldies! Tagad N referente. Rafals Čarkovskis. Vispirms es vēlos atvainoties, bet tūlīt pēc savas uzstāšanās man jāskan uz AFCO komiteju, kur tiek apspriests mans ziņojums. Sākšu ar to, ka teikšu lielu paldies referentam, mēs cieši sadarbojāmies un pamatā mēs abi vēlējāmies, lai šis ziņojums kļūtu ambiciozāks Es varu piekrist praktiski visām jūsu bažām un jūsu idejām pamainīt mazliet komisijas priekšlikumu. Četri jautājumi. Es jums jau pat definīcijām. Runājot par nacionālo, reģionālo un vietējo līmeni Es zinu Vācijas īpašo situāciju, bet ja mēs domājam par tām problēmām, ar kurām saskarās uh, publiskās uh, struktūras saistībā ar pieejamību, tad galvenokārt jau ir nacionālais līmenis. Vai tas ir nacionālais, federālais vai, vai federālo zem līmenis, un tad salīdzinot ar vietējo līmeni. Es neesmu pārliecināts, vai nevarētu vienkārši nodalīt nacionālo un vietējo. Jo bieži vien realitāte tieši vietējā pašvaldība ir tā, kurām ir nopietnas problēmas šajā jomā. Vai tiešām mums nepieciešams trīs kategorijās to dalīt, vai nevar iztikt ar divām? Un ja mums ir trīs kategorijas, tad eh, kā mēs to definējam? Uh, tad vajadzētu statistikas terminoloģiju nats izmantot, jo tad, tad vajadzētu būt vienmēr būt precīziem. Bet, ja ir divas kategorijas, tad kļūst eh, pats par sevi saprotams, kas ir domāts, jo vietējais līmenis eh, lielākoties visās dalībvalstīs ir precīzi definēts. Ko es papildinātu? Mēs to jau apspriedām. Es iekļautu tās eh, tīmekļa vietnes, kuras līdzfinansē no Eiropas Savienības līdzekļiem. Kas attiec uz ziņošanu, jūs iekļāvāt formulējumu regulāri, bet es uzskatu, ka labāk ir uh, tomēr noteikt precīzu prasību, piemēram, divus, trīs gadus. Jo, nu, viens gads varbūt ir pārāk bieži, jūs tāpēc nomainījāt uz regulāri, bet es tomēr uzskatu, ka labāk ir konkrēti noteikti par mikro uzņēmumiem. Sāku domāt par šo izņēmumu mikro uzņēmumiem un konsultējos arī ar eh, ekspertiem savā valstī, un tur var būt zināmas problēmas, jo, piemēram, attiecībā uz mūsu veselības aprūpu sistēmu, tur ir daudz cilvēku, kuras eh, daudzi cilvēki eh, ir kā pašnodarbināti, bet īstenībā tā ir tikai tāda slēpta nodarbinātīs forma, viņas sniedz tos pašu veselības aprūpas uh, um, pakalpojums. Un, uh, ja mēs izslēdzam no darbības jomas mikrouzņēmums, uh, tad vai mēs varbūt varētu viņus atstāt viņus, bet uh, precīzāk formulēt, ko mēs ar to domājam. Slimnīcai vienkārši bieži vien līgumi ir noteikti šādā veidā, un tā nav tikai polijas situācija. Mums vajadzētu nopietnāk padomāt un precīzāk formulēt. Sākotnējā reakcija tāda nevis eh, izņēmumu taisīt mikro uzņēmumiem, bet dot viņam vairāk laika. Un tālāk par mobilajām ierīcēm. Šeit es konsultējos ar ekspertiem. Svarīgākais šeit ir pēc iespējas skaidrāk definīcija. Un ja mēs šeit runājam par mobilajām aplikācijām, Mēs runājam par tīmekļa vietnēm, kas tiek piemērotas uh, mobilēm ierīcēm, tad uh, tur viss ir kārtībā. Bet ja mēs runājam tiešām par aplikācijām, kas ir, uh, piemēram, telefonos pieejams, tas jau ir kaut kas cits. Un kā es runāju ar ekspertiem, ka tas uh, izm, izm, uh, izmanto citu standartu. ATAG standartu. Ir jābūt absolūti skaidru, ko mēs domājam. Ja mēs runājam par tīmekļa vietnēm, kas ir pielāgots lietošanai uz mobilām ierīcēm, kas, protams, ir jāiekļauj. Vai mēs tiešām vēlamies runāt arī par mobilajām aplikācijām, kas jau ir kaut kas cits, un ja mēs to tomēr darām, uh, tad mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem, eh, ko mēs darām ar standartiem un vai tas nepaplašina darbības jomu nepieņemamā veidā. Es varu atbalstīt, bet mums vajadzētu papētīt šeit detaļas. Tā kā, kā jūs redzat, tas ir tāds neliels lietiņš un tad vienīgais būtiskais eh, realitāte ir šis dalījums starp nacionālo un vietējo līmeni, vai tiešām ir nepieciešams vēl līmenis. Pārējais viss ir sīkumi un detaļas. To mēs varam eh, kopā papētīt un precizēt. Paldies, un es atvainojos, ka man jāskiem prom, bet eh, turpinam kontaktu. Jā, bet eh, mēs jau turpināsim sadarboties, tā kā tas, ka jums jāskrien, nav nekas traks. Tagad Gasas Ramona kungs nākamais un pēc tam Engstrēm kungs. Ramona kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, vēlētos sākt ar to, ka sveiktu mūsu referentu Čacimar Kakas kungu par lieliski paveikto darbu, jo patiesībā viņa paveiktais ļaus mums pietuvināties kopīgam priekšlikumam, uh, un sniedzam arī nepieciešamo pamatojumu. Jāsaka, savā saturā šis ziņojums ir ārkārtīgi precīgs. precīgs. Iepriekšējās tikšanās reizēs jau esmu izteicis savu viedokli, un eh, līdz šim brīdim tas, cik svarīgi ir turpināt strādāt pie direktīvas satura, tiek vēlreiz un atkārtot uzsvērts kā arī tas, cik svarīgi ir uzraudzības svarīgums. Un šeit mums vajadzētu sīkāk parunāt par to, kādi, kādas publiskās kādas publiskās institūcijas būs atbildīgas par šo tīmekļa vietņu uzturēšanu un pāraudzību, lai mēs būtu droši par to, ka arī cilvēki ar īpašām vajadzībām uh, varētu izmantot tīmekļu vietnes. Un eh, arī cilvēkiem ar īpa, īpašām vajadzībām vajadzētu būt pārstāvētiem internetā. Domāju, ka vajadzētu gadus eh, veikt atskaita ziņojumu vismaz sākotnējā šīs idejas fāzē un direktīvas īstenošanas etapos. Direktīva ir veiksmīga, un eh, ja mēs mēģināsim pēc iespējas vairāk paveikt jau sākuma etapos, tad esmu samērā pārliecināts, ka direktīvas ilgdzīve būs nodrošināta. Es piekrītu referentam viņa piedāvātajā direktīvas aptvērumā un arī viņa piedāvātajā sarakstā, ko direktīvā vajadzētu ietvert. un arī šo vietņu pieejamības ideju. Bet eh, runājot par pielikuma sarakstu, kurā ir minētas tīmekļa vietnes, mums vajadzētu būt uzmanīgiem, ko mēs tur ierakstām. Piemēram, reģionālā vai federālā vai vietējā līmenī. Uh, Piemēram, par reģionālo un e, valsts līmeni viss ir skaidrs, bet e, vietējais līmenis varbūt, ka mums vajadzētu padomāt par iespēju kādā veidā definēt, e, varbūt definīcijā iekļ, iekļaut arī iedzīvotāju skaitu kaut kādus kritērijus, lai šī definīcija būtu jau specifiskāka. Piemēram, ja ir um, kāds reģions, kurā dzīvo pāri par 100 tūkstošu iedzīvotāju, tad uh, šīs sistēmas ieviešanai būtu jānosaka noteikti laika termiņi. Un um, tad, piemēram, šādās blīvi apdzīvotās teritorijās ar iedzīvotāju skaitu virs 100 tūkstošiem, uh, šāda pieejamība tiktu nodrošināta ātrāk nekā varbūt mazāk apdzīvotās vietās. Mēs tagad runājam par 18. vai 20. gadu, bet vai tas nav pārāk attāls laika periods? Īpaši ņemot vērā to, cik ļoti, lielas, cik, cik ļoti liela vēlme ir, lai šis jautājums būtu sakārtots. Varbūt, ka mēs varētu runāt par 16. vai 17. gadu. Un visbeidzot, Es piekrītu tam, ka mums eh, vajadzētu vairāk paraudzīties uz eh, aplikācijām, kas tiek izmantotas tālruņos. Atcerēsimies, ka tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi strauji un direktīvai to visu vajadzētu iekļaut. Tagad par pielikumiem. Es piekrītu referentu idejai bet eh, varbūt, ka mēs varētu definīciju vēl nedaudz uzlabot. Piemēram, mēs varētu runāt par pieaugušo apmācību vai turismu informāciju, par, inf par turismu informācijas vai, piemēram, kultūras centru mājaslapām. Prieksēdētais kundze, es vēlējos pateikt, ka diez vai mums būs jau kādas grūtības vienoties par šiem aspektiem, un iesniedzot grozījumus, mēs mēģināsim varbūt to labāk formulēt, bet eh, idejas jau ir pareizas. Prieksēdētāji, paldies par jūsu komentāriem, un eh, nākamais ir Engstrēm kungs, lūdzu. Paldies! Arī es vēlētos pateikties referentam. Šis ziņojums ir ārkārtīgi labs, bet ko vēlējos pateikt? Līdz šim diskusijās vienmēr esmu uzsvērts to, ka komisija vēlas eh, tam pakļaut eh, nelielu mājas lapu skaitu, un pēc tam tas efekts tā kā izplatīsies eh, tālāk bet eh, šobrīd es esmu brīvprātības principā mainījis savas domas. Komisija apgalvo, un komisija ir pieredze šajā jautājumu sakārtošanā. Mēs jau esam mēģinājuši uz brīvprātības principu piemērošanas pamata strādāt 10-20 gadus. Amerikā ir pieņemta attiecīga likumdošana, un tur tas ļoti labi darbojās. Tātad eh, ņemu atpakaļ savus izteiktos vārdus iepriekšējās sarunās. Es tagad nesmu vairs par brīvprātības principu. Un, uh, Es eh, domāju, ka mums pēc iespējas ātrāk vajadzētu īstenot šo pieejamības direktīvu. Ja tiks iesniegt grozījumi, tad esmu pārliecināts, ka arī tie būs saistīti ar detaļām. Paldies! Pārējie ēnu referenti šobrīd nav ieradušies, un tagad eh, es vēlētos dot eh, vārdu komisijas pārstāvēji Jakovidis kungam. I note the great, great, uh, es uh, redzu jūsu vēlmi un uh, entuziasmu, bet uh, komisijas viedoklis ir nedaudz savādāks. Tātad mēs vēlamies tā saucamo minimālo principu, kas varbūt attiektos uz visām publiskā sektora tīmekļa vietnēm, uh, un tā bija mūsu loģika. Es redzu, ka jūs nepiekrītat šādai lietu kārtībai, jūs runājat par eh, Eiropas eh, iecirkni vai reģionu, un jūsu mērķis ir tālākajots. Bet, eh, protams, ka mēs visi vēlamies sakārtotu telpu, vienīgais komisija vēlas pēc iespējas saudzīgāku piespiedu sistēmu. Kāpēc mēs izvēlējāmies šo tā saucamo minimālo eh, skatījumu? Tāpēc, ka mēs domājam, ka uzspiežot kaut ko, mēs neko daudz eh, nepanāksim kā mēs to uzraudzīsim. Mēs esam izveidojuši mājaslapas, tīmekļa vietnes, kuras mēs savukārt varam uzraudzīt, bet ja mēs izplatām prasību visām publiskā sektora tīmekļa vietnēm un arī privātajām tīmekļa vietnēm, kurš to visu uzraudzīs. Vai šī uzraudzība būs proaktīva un par to atbildēs dalību valsts, vai arī mēs rīkosimies un atbildēsim tikai un vienīgi uz sūdzībām. Tātad eh, tas nav atrunāts, un arī grozījumos tas neparādās, kādā veidā tas strādās. Mūsu priekšlikumā mēs strādājam ar īstenošanas aktiem, bet e, mēs tiešām vēlamies, lai noteikts mājaslapas tiktu regulāri pārbaudītas. Mēs e, ar dalību valstīm šobrīd mēģinam vienoties par to, vai pārbauda reize gadā būtu adekvāts, būtu adekvāts intervāls vai nē Mums patīk daudzas jūsu citas idejas, piemēram, par mobīlo sektoru, bet es vēlētos tomēr uzsvērt, ka brīdī, kad jūs eh, pieskaraties aplikācijām, tā būs man atbildes Čožakovska kungam, mēs tūlīt izējām ārpus eh, tā standarta rāmja, ko mēs vēlētos redzēt piemērot iekšējā tirgū. Tā tad eh, mēs tad jau noejam nost no direktīvas idejas, ka uh, iekšējā tirgū būtu jābūt pieejamībai, kas tiktu atrunāta, un uh, aplikācijas jau ir ārpus tam. Tā tad uh, pašas aplikācijas ir ārpus. Un uh, tāpēc, manuprāt, šeit būtu grūtības no komisijas viedokļa raugoties. Protams, beigu galā jau ir tā, ka, ja mēs esam pārāk ambiciozi, tad ko par to teiks dalību valstis? Jo atšķirības starp dalību valstu viedokli un parlamentu ir tik ārkārtīgi lielas viedoklī, ka mums būs eh, nepieciešams šo lietu izskatīt ne tikai nākamajā sasaukumā šim par Eiropas parlamentam, bet varbūt citos eh, nākamajos un vēl. Ir jāmēģina vienoties ar dalību valstīm, bet eh, izteiktie komentāri, protams, pēc sava gara un būtības ir tādi paši kā komisijas vēlme. Prieksēdētājs. Es atvainojos, ka man bija jāizskrien laukā uz brīsniņu, bet eh, man bija tikšanās šorīt ar Lietuvas prezidentūras pārstāvjiem, un eh, es iepazinos ar viņu idejām un priekšlikumiem. Un tiešām man simpātiski liekas komisijas teiktais par to, ko tad mēs vēlamies sasniegt un redzēt, bet arī referentam ir savs skatījums. Mēs, protams, vēlamies eh, ārkārtīgi spēcīgu politisko eh, signālu pateikt ar šo dokumentu, bet jautājums par to, vai šis fails tiks paveikt šā parlamenta sasaukuma laikā vai nākamajā, vai mēs vēlamies ātri virzīties priekš vai nē, redzēsim. Uh, bet eh, pēc manas Lietuvas prezidentūras teikto, viss, ko Lietuvas prezidentūra dara, viņiem šī joma ir prioritāte, eh, salīdzinot ar citiem failiem, piemēram, informācijas drošību un tā tālāk. Šī ir viņa prioritāte, bet eh, es ceru, ka mums izdosies par to vienoties. Tā tad noslēguma vārdi. Jā, paldies, saka Cecimar Kakas kungs. Paldies, ka jūs mani pamudinat eh, griezties pa Lietuvas prezidentūras, bet es nedomāju, ka šeit mums vajadzētu izmantot izspiešanas situāciju, izspiešanas eh, metodi. Iespējams, jā, ka dalību valsts sarunās ir ārkārtīgi uh, ārkārtīgi uh, grūtas un, iespēj, un arī dalību valsts mēģina mūs apmētāt ar dubļiem, bet uh, mēs pateiksim to, ko mēs vēlamies redzēt. Jo atcerēsimies, ka tas, ko parlaments vēlas redzēt šajā direktīvā, nav nekas ārkārtējs, tas nav kaut kas pārāk ambiciozs. Vairāk kolēģi jau pieminēja, ka varbūt vajadzētu labāk definēt, ko mēs saprotam ar nacionālo vai reģionālo līmeni. Un ja jau dalību valstis jūtas apdraudētas ar šo priekšlikumu, tad e, mēs varbūt tiešām varam pieprasīt 2016. gadu, bet jau šis punkts ir pārāk tāls daudziem iedzīvotājiem. Mēs e, varētu tiešām piestrādāt pie definīcijām, to Traškovska kungs un arī Gars Ramona kungs pieminēja. Tas ir saistīts ar igadējo pāraudzību un e, atskaitēm. Tas bija kaut kas tāds, ko gribēja pašas dalību valstis. Un mēs šeit nerunājam par to, ka tām būtu jāsūta katru gadu atskaites, bet gan regulāri atskaites. Un tagad par aplikācijām. Par to mums vēl būs jādiskutē jo jūs, Engstrēm kungs, nenācāt klajā ar priekšlikumu, bet pārējie divi kolēģi nāca klajā ar priekšlikumu. Un, eh, kā jau komisija teica, tas ir ārpus iekšējā tirgus likumdošanas. Un eh, pirms eh, mēs nākam klajā ar grozījumiem, mums tas būtu jāizskata. Bet vispārīgi runājot, es zinu, ka tas ir Lietuvas prezidentūras prioritāšu sarakstā un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums varētu izdoties rast līdzsvaru un vienošanās, bet šeit man nepieciešams jūsu atbalsts, Malkalm jo referents jau ir vienā statusā. Kā jau jūs redzējāt, arī ēnu referenti ir vienas prāts ar mani, bet mums ir nepieciešams arī komitejas priekšsēža atbalsts. Esmu jūs rīcībā, turpina priekšsēdētājs. Es eh, tikai vēlējos vēlreiz atgādināt par laika grafikiem. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. jūlijas. Uh, izskatīsim 25. 26. oktobrī kompromisi, eh, septembrī kompromisi oktobrī un plenārsēdē novembrī. Tātad mums ir ļoti daudz laika turpmākām diskusijām. Un tagad. Patiesībā mēs šodien daudz runājam par digitālās darba kārtības projektiem un IT projektiem, un tagad pārējām pie būtiskiem grozījumu skaita izskatīšanu, tas ir saistīts ar Galo kunga ziņojumu par elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumiem. 311 grozījumi. Un eh, tas visiem nāca kā negaidīts pārsteigums, ka grozījumi bija tik daudz. Redzēsim, ko mums izdosies izdarīt, cik ir ēnu referentu. Kandegārdas kundze, nē, es nezinu, vai sociālistu grupā kāds pārstāvēs idejas. Cecimarkakas, Engstrēmkungs un eh, es arī esam šeit. Mēs esam viscītīgākie šā, šajā pēcpusdienā interesētāji par IT projektiem. Gelers kundz, ko jūs domājat par šiem grozījumiem? Un eh, es tikai vēlējos pateikt, ka komisijas vārdā šeit eh, runās Teviderkungs, un jūs mums iepazīstināt tad arī ar komisijas viedokli. Marija, vārds jums! Paldies, prieksēdētāji! Es eh, esmu ārkārtīgi priecīga, tikpat lielā mērā kā jūs esat, ka par šo regulas priekšlikumu ir iesniegts tik ārkārtīgi daudz grozījumu - elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojumu. Eh, tas tikai parāda deputātu lielo interesi par šiem jautājumiem īpaši pēc eh, šo grozījumu izskatīšanas pirmajā, eh, izlasot šo grozījumus pirmo reizi, ir skaidrs, ka digitālais iekšējais ir ļoti liela vēlme pabeigt eh, šī iekšējā tirgus izveidi. Viens komentārs. Um, mani kolēģi varbūt nav bijuši tik ārkārtīgi niansēti 50. punkta definējumā, un tajā runa iet par, par um, kompetenci sadalījumu, un arī domāju, ka šis punkts iziet ārpus mūsu komitejas kompetences. Un um, tie būs savu veidā kā paskaidrojumi, kādā veidā mēs um, varam šos uzticamības pakalpojumus īstenot. Esmu pārliecināta, ka pavisam drīz eh, es eh, sagatavošu kolēģiem kompromisa priekšlikumu arī par 6, 9 un 10 punktiem. Varbūt detaļās tagad vairāk nepieskaršos, šodien jau tam nav nekādas lielas nozīmes, jo daudzi, kuri ir iesnieguši savus grozījumus, nemaz neatrodās šeit, tāpēc izskatīt eh, cilvēku tukšā zālē grozījumus, manuprāt, nav jēgas. Uh, bet tie kolēģi, kur šeit ir ieradušies un kur ir iesnieguši grozījums, tiem vēlētos pateikties un vēlētos uzklausīt viņu teikto. Priekšsēdētājs. Jā, kā jūs teicāt, Marijāla nemaz tik daudz deputāti jau šeit nav, bet darba turpināsim. Vai ir kāds no sociālistu grupas, kurš vēlētos izteikties? Cetimar Kakas kungs, Buzoja kunga vārdā. Jā, e, Buzoja kungs atvainojas, ka viņam šodien nebija iespējams piedalīties šajās diskus, diskusijās. Uh, par Galokundzes ziņojumu, bet viņš vēlētos pateikties Galokundzei par ļoti konstruktīvajām diskusijām. Viņš ir iesniedzis veselu virkni grozījumu, gan paša sarakstīts un izgudros, gan kopā ar Kreismanu kungu. Runājot par elektronisko darījumu veikšanu iekšējā tirgu, Buzoja kungs uzskata, ka komisijas teksts nav viennozīmīgs pār, izprotams, un tajā ir iekļauts Tāpēc viņš domā, ka vajadzētu izvairīties no šādas, šādas neskaidrības elektronisko dokumentu uzticēšanās un to integritāti varētu būt problēma. Viņš e, vēlētos, lai tiek pie, piemērota tāda pat, tādas pašas prasības, kādas ir elektroniskajiem parakstiem. Un e, elektroniskiem dokumentiem nedrīkst tikt liekta iespēja jurisdikcijā būt par pietiekami svarīgu dokumentu, Ja dokumentam ir apstiprināts elektronisks eh, paraksts vai elektronisks zīmoks, tad eh, tam vajadzētu būt tikpat spēcīgam dokumentam, kā fiziski parakstītam vai fiziski apzīmogotam. Buzoja kungs ir arī iesniedz vairākus grozījumus par datu minimizāciju kopā ar Kreutzmann kungu. Uh, Tātad pakalpojumi šeit ir atšķirīgi, un tam ir nepieciešams arī atšķirīgs elektroniskās identifikācijas prasības. Tāpēc eh, tikai tie dati, kuri tiek uzskatīti par absolūti nepieciešamiem nu, konkrētā pakalpojuma sniegšanai, ir jāpieprasa tikai tie dati. Piemēram, ja ir nepieciešams uzzināt tikai vecumu, tad papildus datu pieprasīšana šādam pakalpojumam, kurā svarīgs ir zināt tikai un vienīgi vecumu, nav adekvāta. Buzaikungs uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai uzraugošā iestāde, kā arī konkrēto personu kontakta detaļas šajā uzraudzības iestādē tiktu nosūtīts komisijai. Tomēr vēl svarīgāk ir uzsvērt to, ka nevajadzētu būt nekāda, nekādai izmeklēšanas pilnvarai, jo to tomēr veica Eh, tiesības sargājušās iestādes. Protams, ir nepieciešams atvēlēt pienācīgus resursus, lai īstenot šos uzdevumus. Runājot par savstarpējo sadarbību, tad eh, uzraudzības iestādēm vajadzētu apmainīties ar paraugu praksi, bet um, vēlējos tikai pateikt, ka darbam ir jābūt efektīvam. Paldies! Um, Engström kungs. daži īsi komentāri eh, par eh, šiem grozījumiem. Eh, es tos vēroju ar lielu interesi. Tātad es gribētu atgriezties pie jautājumiem, ko minēja iepriekšējie runātāji Es negribu, lai būtu tāda situācija, ka pakalpojumi, kas eh, lieto eh, šo sistēmu, eh, par to maksātu, tātad par šo elektronisko identifikāciju, jo ID karti uh, var lietot bez maksas, tikai ir jāmaksā par kartas iegūšanu. Tātad tā ir šī fiziskā ID karte. Un ja par eh, šo elektronisko karti tiek maksāts, tad varētu būt tā, ka dažiem ir uh, izdevīgi panākt, lai šis pakalpojums tiek lietots pēc iespējas biežāk. Uh, Nu, mēs gribam, lai šī sistēma būtu pieejama, bet mēs negribam, eh, lai eh, šī sistēma tiktu lietota nevajadzīgi bieži. Tādas ir manas bažas par šo maksu, eh, par ID kartes lietošanu. Pavemājer kungs. Jā, paldies priekšsarētāji pamatā Es varu teikt, ka visnotaļ pozitīva ideja, pozitīvs projekts. Esmu iesniedzis dažus grozījumus un papildinoši varētu teikt, ka svarīgākais ir juridiskā noteiktība, uz kur varētu paļauties. Un aptvērt tās bažas, kas tiek risināts. Un šeit to nedrīkst nenovērtēt. Cits temats, kas man mazliet pietrūkst, ir tad visbeidzot tāds, ka ir nepieciešams pieņemt šo iespēju ar elektronisko identifikāciju un tad arī saņemt atbildi. Tas varbūt ir jauks piemērs, ka ārvalstu students var iesniegt dokumentus, Eh, universitāte un laboratorijas dokuments var pār robežai nosūtīt viens ārsts citam, tas jau ir pozitīvi. Bet grūti salīdzināms var būt, bet nopietni problēmas gadījums ir medicīniski ID kārte, kas mums Austrijā ir, tas ļoti labi, bet esot Strasbūrā, dodoties pie ārsta ar šo identifikācijas karti, kas Austrijā ir aprīkot ar ID e, eh, nu, numuru un e, apdrošināšanas informāciju, to ignorēja visi ārsti Strasbūrā un tie, tā skaitā Eiropas parlamentā. Skaidrs, ka ja mums kaut kāda sistēma tiek e, izveidota, tad tai jābūt ir pietiekami efektīvai un tādai, kas darbojas visās valstīs. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies. Uh, daži komentāri no uh, manas puses. Es uh, ļoti rūpīgi pārdomāju savus grozījumus. Pirmkārt, es pievērsu uzmanību jautājumos, kuros mums ir kompetence. Pirmkārt, par to, kā šo sistēmu ieviest un ieviest kāda būs kompetento iestāžu loma un e, cik daudz centralizētas uzraudzības ir vajadzīgs. Arī ir e, svarīgi nodrošināt sadarbību ar esošajām kompetentajām iestādēm. Tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem mums kā iekšējā tirgus komitejai. Šeit e, mēs 1999. gadā strādājām pie elektroniskā paraksta direkt, un nu, tagad es atkal strādāju pie šī paša jautājuma, un nekas pārāk daudz nav sasniegts. Tātad mēs strādājam pie elektroniskiem parakstiem un elektroniskiem zīmogiem, nu tie netiek eh, bieži lietoti. Tātad jautājums ir, kā mēs varam virzīties uz priekšu un ko darīt un kā veicināt dalību valstis eh, ieguldīt līdzekļu šīs sistēmas eh, attīstībā. Mēs izteicām vairākus eh, komentārus par apņemšanos, tātad daži kolēģi saka, ka šis ir ļoti ambiciozs priekšlikums. Mums vajadzētu pārliecināties, ka gan um, uzraugi, gan arī piegādātāji interesēs par uh, šo jautājumu. Uh, šeit uh, Kreutzmann kungs pats ir sagatavojis diezgan daudz grozījumu. Varbūt mums vajadzētu ar jums pārunāt, kā virzīt tālāk šo priekšlikumu. Vai vēl kādam ir komentāri? Varbūt es gribētu aicināt uh, vēl nākamo runātāju, un tad uh, es došu vārdu Galo kundzei. Uh, labdien! Es gribētu pateikties uh, komitejai referentiem un kolēģiem, kas ir sagatavojuši interesantus grozījumus. Uh, mums ir līdzīgi uzskati par to, kā e, šī jaunā regula varētu veicināt e, digitālā vienotā tirgus veidošanos. Mēs uzskatām, ka daži grozījumi tiešām Eh, pievērš uzmanību svarīgiem jautājumiem, tādiem kā tiesiskā paļāvība, un mēs esam gatavi sadarboties ar eh, referentiem un jums, eh, lai panāktu kompromisu, lai šie kompromisa grozījumi būtu pēc iespējas efektīvāki. Un šeit ir arī daži jautājumi par elektronisko identifikāciju. Varbūt ne visur šī nostāja saskana ar komisijas nostāju. No otras puses es redzu, kā ir domāts par data aizsardzību un drošību, un e, komisija arī ir e, līdzīgās domās, tā tad varēsim šeit veiksmīgi sadarboties. Galo kundze. Es priecājos dzirdēt šos optimistiskos komentārus un ceru, ka mums izdosies panākt labu rezultātu. Es pārskatīju Bušoja kunga grozījumus un šeit mērķis ir panākt, lai elektroniskie dokumenti nebūtu grūtāk lietojami kā fiziskie, un tāpat arī ir eh, domāts par eh, modifikācijām, kas varbūt nevienmēr notiek automātiski, bet tiek izdarītas ar roku. Tas viss ir ņemts vērā. Par datu minimalizāciju šeit es gribu eh, Engstram kungam paskaidrot, ka mēs pievēršam uzmanību šim principam. Arī es pievērsu uzmanību jūsu grozījumiem un arī Švābkunga grozījumiem ir šeit jautājumi, piemēram, Francijas likumos mēs nerunājam par atbildību, tātad pienākumu pierādīt, ka jūs neesat izdarījis eh, noziegumu, jo mums eh, likumā nav šādas eh, prasības. Mums ir pretēji pieeja, tātad nevainīgs, kamēr tiek pierādīts pretējais. Un šeit es gribētu šo Francijas piemēru atgādināt. Es zinu, ka jūs eh, tagad gribēsiet runāt par grafiku, bet es atgādināšu, ka komitejā mēs balsosim jūlijā un ITRE komiteja balsos septembrī. Tātad jāredz, kas notiks tālāk. Nu, arī es eh, ceru uz kompromisu. Tātad cerēsim, ka jūsu jūlijā noklausīsimies jūsu kompromisus un arī kā eh, jūs varat arī veicināt šo ideju Rūpniecības komitejā. Paldies arī komisijai par piedalīšanos. Un tagad pāriesim pie pēdējā eh, jautājuma šodien. Tātad kiberdrošības stratēģija, atvērta un droša kibertelpa, un es gribētu jums atgādināt, ka šī ir daļa no mūsu informācijas un drošības paketes, un rītā būs noklausīšanās par šo jautājumu, tātad trijos jūs visi esat aicināti. Komisija ir sagatavojusi vispārīgu rezolūciju eh, dokumentu, kam nav likumdošanas rakstura, tātad šis dokuments nosaka stratēģisku pieeju drošai un atklātai kibertelpai, ieskaitot arī ārējos sakarus. Eh, mēs eh, šeit nolēmām sagatavot atbildi uz šo dokumentu rezolūcijas formā Nu, mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi atbildēt, atbildēt uz šo priešlikumu. Un vēl ir daudz arī dažādi jautājumi, pie kā būs jāstrādā. Eh, Švāba kungs ir sagatavojis šo rezolūciju, tātad eh, un arī eh, mans vārds būs šajā priešlikumā Un tagad mums ir rezolūcijas e, projekts ar visiem grozījumiem, tātad, e, tātad šeit e, Mades kungs un kāds ir Markākis kungs runās un arī Engstrom kungs un arī es pats kopā ar Maklākena kundzi, kas strādā pie šī projekta. Tā tad eh, lūdzu. Jā, paldies. Es vēlētos atvainoties Andrēs Švāba vietā. Viņš, diemžēl, nevarēja piedalīties šajā sanāksmē. Līdz ar to es eh, esmu pilnvarota pateikt kaut ko par šo kiberdrošības stratēģijas Eh, rezolūcija 129 grozījumi ir iesniegti, tā skaitā ITRE, LIBE, INTA un TRAN komiteja, kā arī AFET komiteja iesniegtie grozījumi saistībā ar kiberdrošību. Andrēs Švāps eh, vēlas eh, pateikties visiem kolēģiem par iesniegtiem grozījiem priekšlikumiem, it īpaši cit, citām komitejām, pateikties par labo sadarbību, interesantajiem komentāriem, Izskatās, kā ap 70% grozījumu apskata kibernoziegumu jautājumu. Tas e, visdrīzāk būtu jāmazina, jālīdzsvaro, jo savādāk viss e, rezolūcija runās nevis par kiberdrošību, bet par kibernoziegumiem. Uh, Kiberdrošības stratēģija, līdzīgi kā komisijas paziņojums, skata arī citas jautājumus - izglītības jautājums, atvairīšanas spējas, starptautisko politiku, un, un to ir nepieciešams arī līdzsvaroti aptvērt. Grozījumos ir iekļaut daudz interesantu un labu priekšlikumu, lielai daļai Andrējas var piekrist, piemēram, uh, tādai publiskai privātai partnerībai būtu svarīga loma, ko iesniedz ITRA un arī sociāldemokrāti runā par šo jautājumu. Tāpat arī informācijas plūsma abos virzienos, kā Lopes Agilārs no sociāldemokrātiem ir iesniedzis un arī no Libe, kom, no Libe komitejas nāk. Afet arī droši vien kaut ko līdzīgu, cik saprotams, iesniegs. Atsevišķos gadījumos Andrēs būtu pateicīgs, ja būtu paskaidrojumi arī. Pirmkārt jau, lai varētu kompromisus sastādīt, piemēram, no Garces Ramon ir e, grozījuma priekšlikums 14. 41. un 99 pie 99. ir jautājums, vai viņš vēlētos, lai dalība valsts no Budapeštas konvencijas tiktu ratificētas, jeb arī viņš vēlas jaunu tiesību instrumentu. Andrēs Švābs labprātāk Budapeštas konvencijas dalību valstis attiecīgi ratificētu to. Nu, tā tad, kā es teicu, būtu pateicīgi par uh, paskaidrojumiem. Tad no Engstrom kunga ir grozījuma priešlikums numur 19. Tur ir runa par eh, neparedzētām sistēmu kļūmēm, ko īsti autors ar to domā. Andrēs Šāls būtu pateicīgs par skaidrojumu. Tāpat arī viņš strādā pie kompromisa priekšlikumiem, tos viņš vēlētos arī pēc iespējas ātrāk iesniegt, un tad attiecīgi viņš no jums eh, tikko saņēmis no jums tātad eh, šos paskaidrojumus, tad varēs arī noslēgt šo darbu. Paldies! Gases Ramonkungs, lūdzu jums vārds. Gracias, presidente. Um... Jā, paldies priekšsarētāji. Līdzīgi kā iepriekšējais runātājs, arī es vēlējos sacīt, ka šis ir rezolūcijas projekts par ļoti svarīgu tematu, kas nozīmē to, ka mums jābūt ļoti centīgiem un precīziem savā pieejā tā saturam un grozījumiem, kas ir iesniegt, un attiecībā uz to, kā mēs tos uh, iestrādājumu. Protams, esmu atvērts diskusijām par eh, izteiktiem ierosinājumiem un manis iesniegtiem grozījumiem. Es labprāt esmu gatavs arī strādāt pie kompromisa. Bet mums ir jāņem vērā arī tas, ka šīs rezolūcijas projekts eh, runās par ļoti sensitīviem jautājumiem. 35 grozījumi, kurus es esmu iesniedzis, to arī ņem vērā. Mums ir nepieciešams uzticama un droša kibervide, bet arī tāda, kas garantē vārda brīvību un pamatdatu aizsardzību. Tāpat arī ņem vērā privātuma aizsardzību un personīgo datu privātuma aizsardzību. Ja mēs nepanāksim nepieciešamo līdzsvaru, tad mums būs daudz problēmu. Tieši tādēļ es arī saku, ka mums ir nepieciešams e, veidošos CRT centrus tajās valstīs, kur tādi nav, un stiprināt esošo centru darbību, e, koncentrēties arī uz e, attīstību un inovāciju. Uh, Tāpat arī es runāju par to, ka mums ir nepieciešams veikt um, atšķirību izvērtēšanu starp dalību valstīm un izmantot šo informāciju, lai uh, varētu veikt tādu vidēja termiņa izvērtēšanu, uh, sastādīt tādu kā plānu un izstrādāt standarts, kas būtu neitrāli, iekļaut ISO normas uh, un attiecīgas, attiecīgus standartus. Tāpat es vēlos uzsvērt to faktu, ka mums ir nepieciešams strateģiskas komunikācijas politikas kibernozīgumu un kiberdrošības jomā, brīdinājumu sistēmu, lai varētu informēt sabiedrību. Un tieši tādēļ es uzsveru to, ka mums ir nepieciešams uzlabot izglītību šajā jomā. Un iespējams, ka kāds speciāla apmācība programma arī izstrādāt. Tāpat es runāju par iespējamu uzraudzības mehānismu izveidi. Kibernu un kiberdrošības jautājums, kā arī kiberaizsardzība. Par šo jautājumu es konkrēti runāju, runājot par Eiropas Savienības eh, kompetenci un kā to ir nepieciešams saglabāt. Un transatlantijas attiecības starp ASV un Eiropas Savienību. Tām būtu jāļauj mums nodrošināt, ka Eiropas Savienības neatkarība un suverenitāte tiek aizsargāta un saglabāta vairākos līmeņos. Un ar to, es domāju, galvenokārt datu privātumu un aizsardzību Tātad tās ir tās idejas, kas galvenokārt ir ietverts manis iesniegtos grozījumos, un, protams, ka esmu atvērts eh, tālākām diskusijām un debatēm, lai varētu atrast pietiekam plašus tālējuši kompromisus. Paldies, ka Cimarkāka kungs nevēlas izteikties, Kristians Engstroms. Paldies! 19. grozījums Tur runāts par to, ka kiberdrošībai jābūt līdzsvarotai, liekot lielāku uh, uzsvaru uz uh, rīcību sistēmu kļūdas gadījumā. Bieži vien tas nav saistīts ar to, kāds ir kaut ko noziedzīgi paveicis vai ka kāda valsts uzbruk, bet drīzāk uh, bieži vien to izraisa vienkārši kaut kas, kas ir saplīs, nedarbojas. Uh, Mums jākoncentrējas uz, arī uz šādām situācijām. Protams, mums jācīnās arī ar kibernoziedzību, nodro, jānodrošina kiberdrošība, bet ikdienas vidē, lietojot internetu, ir svarīgi arī šie jautājumi. Tos abus var uh, apvienot, un es nedomāju, ka mums vajag koncentrēties uz tādiem ezotēriskiem draudiem, eh, kiberuzbrukumiem, un eh, mēs nedrīkstētu aizmirst arī šos aspektus. Bet, ņemot to visu vērā, es vēlētos eh, pievērst uzmanību 120. grozījumam, kas, manuprāt, ņem vērā pēdējo nedēļu notikumus Tajā tiek aicināta komisija izpētīt scenārijus, kuros ASV un Eiropas Savienības intereses būtu atšķirīgas. Ir tīpaši ņemot vērā, ka ASV netiešā veidā kontrolē um, daudzas mums svarīgas sistēmas, tā skaitā kreditkaršu sistēma. Tā varētu būt problēma. Par prizmu sistēmu un eh, Nacionālas drošības aģentūra ASV, kas ievāc milzīgi informācijas apjomu par Eiropas Savienības pilsoņiem, bet eh, kā daļa no um, Nacionālas drošības aģentūras darbības izskatās, ka viņi sadarbojās ar lielākajiem operatīvo sistēmu ražotājiem, tātad centšos pietiekam neitrāli formulēt to. Šis uzņēmums sniedza informāciju par problēmām viņu operatīvais sistēmās, e, lai e, principā Nacionāla drošības aģentūra varētu spiegot. E, tas, manuprāt, ir kaut kas tāds, kas mums būtu jāpaskata Man patīk ASV, bet viņiem būtu jābūt mūsu draugiem, nevis mūsu saimniekiem. Mums vajadzētu palikt pietiekami draudzīgās attiecībās, mūžu mūžos, bet nu šis jautājums būtu jāpapēta. Paldies! Paldies! Varbūt es varu izteikties Maklārkins kundzes vietā, kas ir ēna referenta no mans grupas šajā priekšlikumam. Viņa īpaši seko kibernoziedzības jautājumu, viņi ir Krim komitejas, tātad apakškomitejas locekli. Īpaši vēl pievērst, pievērst uzmanību bērnu seksuālās izmantošanas problēmai un tā saistība ar kibernoziedzību grozījumos, tātad apsvērumos galvenokārt tiek runāts par to, ka šī ir globāla problēma un to ar sadarbības pasākumiem būtu jārisina tas arī tika uzsvērts, bet eh, jāņem vērā, ka mums ir arī globāla mēroga noziedzība un tā būtu līdzīgā veidā ar sadarbības palīdzību arī jāapkaro. Izmaksas, protams, ir milzīgas šajā jomā un otrajā grozījumā viņa norāda šīs izmaksas un tā es varu citēt saskaņā ar ANO datiem Runa ir par 290 miljārdiem eiro, kas ir šobrīd e, kibernoziedzības radītās izmaksas. Es domāju, daudzi pat neaptver, cik nopietni tas viss ir. Kad savā 86. grozījumā viņi arī norāda, ka daudzos gadījumos patērētājiem ir ļoti sarežģīti uh, saprast atšķirību starp legālu un nelegālu rīcību, jo daudzas eh, mahinācijas tiek ļoti profesionāli atspoguļots, un tad ir grūti saprast šo atšķirību. Tā ir vēl viena lieta, kas būtu jārisina šajā jautājumā par starptautisko sadarbību. Un visbeidzot, viņā ir iesniegus arī atsevišķi grozījumi par uh, Europolu, mm, kibernoziedzības apkarošanas centru, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs papildu resurs, kas ir pieejams cīņā ar kibernoziedzību Eiropā. Tātad tās būtu Maklārkins kundzes vēlmes un grozījumi. Vai kāds vēlas vēl izteikties? Karas kungs? Cik es sapratu, komisija Zimermans kundze vēlas izteikties. Pēc tam Verheijens kundzei došu vārdu. Mums ir komisijas pārstāve. Jā, paldies priekšsēdētāji. Man sauc Julija Huf, es pārstāvu DG Home, vienu no trim institūcijām, kas ir iesaistīti šīs stratēģijas izstrādē. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Mēs rūpīgi sekojām diskusijai un iesniegtajiem grozījumiem. Mēs atzinīgi vērtējam lielāko daļu no šiem grozījumiem un to, ka kopumā ir liela konverģence starp to, ko prasa komiteja un to, ko komisija sākotnēji ierosināja. Tādēļ mēs eh, augsti vērtējam to, ka komiteja savos priekšlikumos iet pat tālāk, attīstot tālāk to, ko komisija sākotnēji ierosināja. Un kā DigiHome pārstāvis vēlētos īpaši lielu atzinību izteikt par tiem grozījumiem, kas koncentrējas uz kibernoziedzības apkarošanu un arī to lielo skaitu. Un tas, ka tiek uzsvērts tas, ka ir nepieciešams uh, panākt, lai mūsu rīcībā būs nepieciešami instrumenti un adekvāts juridiskais ietvars, lai varētu cīnīties ar šo milzīgo problēmu, kā jūs tikko to norādījāt. Tāpat mēs varam tikai piekrist nepieciešamībai atbalstīt Eiropas kibernoziedzības centra darbību, kas nesen ir izveidots un jau ir uzrādījis labus rezultātus. Mēs redzam, ka viņi šobrīd spēj tiešām labi risināt augsta profila lietas, panākt eh, tiešām labus rezultāts cīņā ar eh, visas Eiropas mēroga noziedzīgiem tīkliem kibernozieguma jomā. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs, eh, ka pievienoties mums un padalījāties ar savu viedokli. Varhejen kundze. Jā, nu šeit, eh, protams, ne tikai eh, vēlos viņa vārdā runāt, bet arī pati savu viedokli paust. Man tiešām prieks, ka es eh, varu atzinīgs vārdus teikt par iesniegtiem grozījumiem un par uh, Engstrom kungu pieminēto par šiem par, šiem, par šīm problēmām sistēmās. Un mūsu ikdienā arvien biežāk daudz kas tiek vadīts tieši ar datoriem, tiešā veidā, un tāpēc ir svarīgi, lai šīs sistēmas strādātu nekļūdīgi. Un tāpēc ir nepieciešams arī īstenot eh, standartus, lai nodrošinātu funkcionalitāti dialogā starp ierīcēm, izmantojot globālo tīklu un aizsargājot arī pret apzinātiem uzbrukumiem. Tātad šie viedie skaitītāji, piemēram, energoefektivitātes jomā. Arī tādos gadījumos ir nepieciešama bez problēmu sazināšanās ar dažādām datoru vadītām ierīcēm. Un Tik daudz būtu arī eh, mans ieguldījums kopējā diskusijā. Mēs nevaram koncentrēties tikai un vienīgi uz noziedzības apkarošanu. Mums ir jādomā arī par šādiem negribētiem, varbūt netīšiem caurumiem drošībā. Engstrom kungs jau arī ļoti precīzi norādīja attiecībā uz šo situāciju ar prizmu eh, programmas izmantošanu, nu, draugu vidū tā nerīkojas. Es jau no mūsu tuvākiem partneriem gribētu arī ko asāku pateikt. Un priecātos, ja mēs varētu atrast tāds saprātīgs risinājums, kas varētu stiprināt uh, uzticēšanos saviem partneriem pāri Atlantijas okeānam. Un Andrēs Švāb vārdā vēlos pateikties par uh, papildinošiem komentāriem, papildus informāciju, kas tiks sniegt šodien. Uh, un viņš noteikti cer uz tuvu un konstruktīvu sadarbību tuvāko nedēļu laikā pie kompromisiem, un galu galā noteikti būs arī labi rezultātam. Visam paldies! Jā, priekšsarētājs saka paldies Sabīnai Veklējienai. Balsošana par šo rezolūciju un grozījumiem ir 8. un 9. jūlijā un plenārsēdē septembrī tas tiks izskatīts. Tā kā paldies par tik daudzām idejām. Tas parāda, cik tas jūs viss interesē. Paldies! Un esiet lūdzu arī rīt trijos šeit, kad mums būs uzklausīšana par šo tematu tieši. Cerams, ka pēc iespējas lielāks būs klātesošo skaits, tas noteikti palīdzēs aizvadīt pēc iespējas labāku uzklausīšanu. Nu, ar to arī visu šo pēcpusdienu. Paldies visiem! Mēs paspējām izskatīt daudzus jautājumus diezgan ātrā tempā. Paldies, ka pieturējāties pie laika atvēlētā. Tiekamies deviņos rīt no rīta, kur atsas bildes kundzes ziņojumu izskatīšanu, piekšējo pakalpojumu tirgu un 9.45 ir balsošana. Tātad man informē, ka mums ir vairāk kā tūkstots grozījumu, kas ir jā, jāizskata, tā kā paņemiet līdz balsošanas kartītes, būs jābalso daudz. Un tiekamies tad rītdien 9 no rīta. Paldies!